Bene. Bentrovati a tutti, buonasera a tutti. Kolēģi, vēlos sveikt jūs pēcpusdienā šeit sanāksmē. Vai mēs varam iesākt? Allora, cari colleghi. Mira, colleghi. Kolēģi, nu jau vairāk kārt ir diskutēts par daudzgadu finanšu schēmu 2014-2020 gadam. Tā ir ļoti svarīga lauksaimniecības politika Eiropas Savienībā. Mums tagad jāizsaka piekrišana. Uh, šai schēmai. Līdz ar to svarīgi ir pārunāt šo likumu projektu KLP reformas kontekstā. Vadoša komiteja, atbildīgā komiteja šeit ir budžeta komiteja. Es um, esmu priecīgs un pateicīgs, un īpaši kolēģiem Böge un Kalfinam, kas uh, laipnā kārtā ir pieņēmuši mūsu ielūgumu ierasties šeit pie mums un uzsākt dialogu. Paldies Bögi kungam, paldies Kalfina kungam. Mēs um, ieskatīsimies īsi šajā tematā, runāsim par procedūru, runāsim par specializēto komiteju piesaistīšanu. Mums šis jautājums ir īpaši interesants. Runa ir arī par turpmākām sarunām, lai noteiktu nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Paldies arī Skotā kungam, kas sagatavoja atzinumu. Sākumā došu vārdu Reimeram Bögam. Ievadam. Paldies, priekšsēdētā kungs skaisti būt šeit agri komitejā. Un um, iespējams, uh, es varētu pēc tam dot vārdu arī kolēģim Kalfina kungam, tad viņš varētu paturpināt manis iesākto. Pēc uh, Lisabonas līguma mums uh, ir um, koplāma procedūra, mums ir daudz gadu finanšu schēma. Uh, Mums ir 65 uh, līdz 70 daudzgadu programmu uh, šajā jaunajā politisko sarunu posmā. Tagad runa ir par to, lai uh, parlaments saglabātu šo sarunu risināšanas dinamiku, lai politika tiktu saskaņota attiecīgi, lai programmas tiktu pieņemtas. Jūs zināt, ka daudzgad finanšu schēmu padome var vienbalsīgi pieņemt tikai tad, kad parlaments ar uh, savu deputātu vairākumu būs uh, nobalsojis pār šo schēmu. Konstitucionālais konvents um, uh, savās sarunās ne, dažas pilnvaras um, parlamentam uh, ir atņēmis, uh, tā tas ir jāsaka, bet uh, toties par to mēs um, esam saņēmuši 312. pantu 6. punktu, kur tiek noteikts, ka parlaments tomēr tiek piesaistīts lēma pieņemšanas procesiem. Un lūk, tagad parlamentam ir šī funkcija lietas labāk koordinēt un šādi dot savu ieguldījumu. Tas tika noteikts arī, tas tika saskaņots arī ar Ungārijas prezidentūru, Polijas prezidentūru, turpinās Dānijas prezidentūras ietvaros tiekoties vispārēju lietu padomē, kas atbildīga par um, finanšu lietām tiks aicināti piedalīties arī parlamenta kolēģi. Notiks tā teikt trīspusējas sarunas, un parlamenta kolēģiem mums būs iespēja teikt savu vārdu. Jūs zināt, es īpaši aktīvi nodarbojos ar Žanluku Dehāne uh, un Annu Jensenu ar daudzgadu finanšu schēmas izskatīšanu. Mārtiņš Šulcs, parlamenta priekšsēdētājs, arī šajā jautājumā ir ļoti interesēts, viesojies padomē. Un tā tas pagaidām iet uz priekšu par uh, galīgo procedūru drīz runās priekšsādātāja konference. Pagaidām notiek diskusija par to, kā mēs darbu turpināsim, vai atsevišķās komitejās notiks balsojumi, jo, bet pagaidām lieta tāda, ka skaitļi vēl nav skaidri noteikti. Uh, un grūti ir izprast situācijas īsto dimensiju. Un tā ir problēma, kas ir visām iestādēm, ne tikai mums. Un šobrīd praktiski nav iespējams uh, noteikt uh, kopējo skaitli 65 programmam, kas uh, koplāma procedūrā jāpieņem bet uh, skaitļi jau pastāv, vismaz teorētiski skaitļi. Mēs teicām, ka vēlamies minimāli to, uh, kas izriet no Lisabonas līguma un 20, 20 stratēģijas. Tātad tas, kas mums bija 2013. gadā, plus 5% un plus 2%, kas uh, skaidrojām ar inflāciju. Tad um, līgumā tika noteikts, ka ja vienošanās netiek panākta, tad 2013. Um, budžetā augšējā robeža šī brīža uh, daudzgadu finanšu schēmā paliks um, tik ilgi nemainīga, līdz tiks uh, rasts cits risinājums. Nu, tā tas vienkārši ir, un ja jūs to arī pastāstīsiet mājās kolēģiem, iestādēs, nu tad eh, šī sanāksme būs jau ko devusi, jo tad eh, dalībvalstīm būs skaidrs, ka parlaments tā nepiekāpsies un neatkāpsies. Jūnijā mūsu redzējums eh, par šo jautājumu tiks nodots rakstiski padomī. Nu, tur mēs jau mēģināsim nosprast konkrētus mērķus, noteikt darbības ietvaru, aptuveni skaitļus pieminēt. Mēs runājām ar Dānijas prezidentūru, lūdzām viņiem pēc iespējas ātrāk mums nodot informāciju, kas ir viņu rīcībām, lai mēs ātri varētu rēģēt. Šeit svarīgi ir, lai eh, budžeta komiteja un specializētās komitejas eh, visu veiktu savlaicīgi, jo vienošanās mums ir nepieciešama. Ja vienā posmā mums eh, iztrūkst koordinācijas vai sadarbības, tad visa konstrukcija sabrūk, un uh, tad mēs neko, tad mēs nevaram iet uz priekšu. Kā būtu labi, ja jūnijā mēs sagatavotu šo sākotnējo dokumentu, tad oktobra sākumā budžeta komiteja varētu sagatavot tādu pamatīgāku dokumentu, un par to specializētās komitejas tad varētu iesniegt savus atzinumus. Nu, Tik tālu par laika grafiku no manas puses un par procedūru, un tagad paturpinās Kalfina kungs. Paldies, Raimer, un lūdzu Kalfina kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Citāts ir skaidra. Principā man nav daudz ko papildināt Es drīzāk atbildēšu uz jautājumiem. Labi. Es vēlos pateikties abiem kolēģiem. Viņu teiktais mums ir svarīgs. Vēlos pieminēt arī garīga ziņojumu, kas tika pieņemts uh, ārkārtas uh, sanāksmes ietvaros. Visi, visas politiskās grupas gatavas šo ziņojumu atbalstīt pārliecinošu vairākumu. Mūsu mērķis tā tad ir skaidrs. Padomē tagad jānāk klājā ar idejām. Mēs uh, savu nostāju jau esam pauduši. Un atkārtošu, nekas nav izlemts uh, līdz viss tiks izlemts. Tas izskanēja arī kontaktgrupām, un svarīgi ir um, argumentus, uh, nevienu argumentu nepazaudēt, kas mums ir parlamentā. Es uh, sākšu ar Skota kungu mūsu runātāju sarakstu, kas atzinumu sagatavoja. Paldies, um, priekšsēdētā kungs, paldies abiem kolēģiem no budžeta komitejas Svarīgi ir īstenot mūsu mērķus KLP ietvaros. Svarīgi, lai komitejā mēs strādātu kopā šai daudzgadu finanšu schēmai. Tā ir lauksāniecības panākuma ķīla nākotnē. Runa ir par daudziem jautājumiem, tas vēlos izcelt trīs, kur noteikti būtu jāvienojas. Pirmkārt, komisijas priekšlikums. Runa ir par 2011. gada cenām, kas jāizmanto par pamatu. Runa šeit ir par ilgtspējīgu izaugsmi, runa ir par 380 miljoniem eiro aptuveni. Tas nozīmē, ka mēs zaudējam 9% salīdzinot ar laika posmu 2007-2013. Otrakārt, runa ir arī par specializētajām nodaļām, kā jūs teicāt, un par procentu likmēm nākamajam posmam. Jūs runājāt par diviem procentiem. Tātad eh, cenu pamats, eh, tad pam, pamatsumma būtu aptuveni 410 miljārdi. Nu, Bet ar to mēs nemaz nevaram strādāt, jo mēs nezinām, vai tas tā būs. Nākamais aspekts ir um, daudzgadu finanšu schēmas um, status quo ar diviem procentiem deflācijas um, gadā. Tie būtu 420 miljārdi eiro, spriežot pēc uh, šodienas cenām un KLP finansējuma. Ņemot vērā 312. pantu līkumā par uh, Eiropas Savienības darbību, būtu tā, ka Eiropa veido jaunu finanšu ietvaru eh, padomē, pamatojoties uz iepriekšējo finanšu perspektīvu. Mm, bet um, pieņemšanas gala termiņš tiek eh, atlikts, kamēr mm, netiek panākta vienošanās. Tādas praktiski ir trīs iespējas, kas ir uz galda. Uh, Mēs esam gatavi sadarboties, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Paldies visiem un paldies priekšsēdētājiem. Paldies, Žankarlo Skotā. Tagad Žorģs Lajan, lūdzu. Uh, thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Manuprāt, šī ir ļoti būtiska diskusija mūsu komitejai, jo ir visai daudz sarežģītu finanšu jautājumu, kas līdz šim un arī nākotnē visticamāk dominēs mūsu diskusijās. Un, ja piekritīsim šim procesam, kurā kontaktgrupa un referenti uh, ved sarunas par finanšu jautājumiem un komiteja vienkārši jāiet uz priekšu bez reāliem faktiem un datiem, uz kā balstīties, tad ir jābūt ļoti lielai uzticībai, lai šādā veidā varētu turpināt darbu. Pilnībā varu piekrist Reimer Böge. Uzskatām, ka mums ir uh, šure komitejas lēmums jāizmanto par izējas punktu, un tāds ir, uh, tas ir bijis arī apstiprināts balsojumā. Un ir arī ļoti daudz jautājumu, kas jārisina lauksaimniecības komitejai. Pirmkārt, runājot par daudzgadu finanšu schēmas priekšlikumu, kā tas tika paredzēts, eh, tika paredzēts 0,4-0,5 aptuveni procentu pieaugums 2007. un 2013. gadā, bet tagad ir eh, paredzēts samazinājums, jo šī iesaldēšana bija tikai nominālā līmenī, nevis reālajā situācijā. Otrakārt, diskusijas mūsu komitejā ir bijušas par uh, tiešmaksājumu pārdali starp dalību valstīm. Un arī tas ir būtisks jautājums. Un to būs, būs ļoti grūti pārliecināt šīs komitejas biedrus, ka mums nevajadzētu iesaistīties šajā diskusijā un ka nevajadzētu izmantot darba dokumentus darba pamatam. Tādēļ domāju, ka mums būtu nepieciešams tomēr garantīt šīs drošības sajūtas viešana no budžeta komitejas biedriem, lai parādītu, ka ir būtiski sadarboties un ir būtiski šī uzticība starp abām komitejām. Mums jābūt pārliecinātiem, ka gadījumā, ja rezultāts daudzgada finanšu schēmai nebūtu īsti pozitīvs, tad mums būtu iespēja vēlreiz pārskatīt ziņojums, par ko esam balsojuši, uh, un vēlreiz iespēja izvērtēt noteiktās prioritātes. Un ir būtiski, lai process turpinātos balstoties uz atvērtības un caurskatāmības principiem, lai nebūtu uh, konflikti starp dažādām nozarēm, dažādām jomām un lai nebūtu šķelšanās parlamentā. Mūsuprāt, lauksainiecības komitejā ļoti rūpīgi būtu jāpārdomā tas, kādas ir iespējas īpaši gadījumā, ja parla parlaments um, izlem noraidīt daudzgada finanšu schēmu, kādas tam būs sekas, jo 2013. gads ar šiem iesaldētajiem līdzekļiem patiesībā ir labāka situācija nekā um, aplēs komisijas priekšlikumā, tādēļ mums tomēr rūpīgi jāpārdomā, kā rīkoties. Un nobeigumā, kā kontaktgrupas loceklis, arī es, arī man būs zināma atbildība par iesaistīšanos šajā procesā. Un tas nozīmē, ka arī tādējādi mums ir bijusi šī ciešā saikne un iespēja piedalīties. Paldies! Paldies, Džordž! Jā, patiesībā mums visiem būs jāstrādā kopā vienā komandā. Mārtiņ, lūdzu, pēc tam Mihail Dantānu vārds lūdzu. Es domāju, mēs varam priecāties par to, ka Rēmers Bögi šodien šeit viesojas. Viņš taču arī daudz ko saprot par lauksaimniecību un domāju, ka esam um, labās rokās. Bet. Um, Nezinu, vai situācija skatīsies labāk, ja budžets tiktu iesaldēts jo mums eh, jātīsta KLP tālāk, un eh, šis risinājums būtu tāds ārkārtas risinājums. Runājot par sarunām, kā Rēmers Böge to iezīmēja. Kā tad ar to izskatās? Protams, eh, mums ir idejas par budžeta īsināšanu un paralēli tiek izteikti apgalvojumi, ka tas neietekmēs lauksaimniecības politiku, bet tās tiešām ir ļoti nepamatotas idejas, jo mm, īstenot budžetu tālāk tiks samazināts arī KLP finansējums, tas ir skaidrs. Es atceros, pagājušajā reizē skatot šo tēmu, te bija delegācija no Baltijas valstīm, kas nebija apmierināta ar eh, maksājumiem pirmajā pīlārā, mm, jo tie ir tik ļoti atšķirīgi. Nu, tad praktiski te tiek sasniegta mūsu mm, pacietības robeža. Eh, nezinu, cik tālu tā, tas vēl var turpināties, ņemot vērā arī to, ka Mums priekšā ir ambicioza KLP reforma. Es nezinu, cik ambicioza tā var būt, ņemot vērā finansējumu, kas mums ir. Bet mums tagad jānoformulē mūsu nākotnes KLP vīzija, lai pieprasītu līdzekļus šai politikai, lai mēs neapturētu darbus, uh, kam līdz uh, tam brīdim, tad, kad skaidri zināsim, cik naudas būs podā, tā teikt. Um, Mums taču nav vairs daudz laika, ja vienosimies 2013. Eh, gada sākumā vai vidū. Tas, nu, visiem ir skaidrs. Oi, Oleničak. Antēna kungs, un pēc tam Onemīčāk. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu pateikties abiem budžeta komitejas referentiem, kas šodien ieradušies pie mums, lai piedalītos šajā viedokļa apmaiņā. Jau vairāk kārt ir teikts tas, ka Eiropas parlaments ir ļoti skaidri izteicis savas domas šure komitejas darba laikā. No šīs komitejas arī bija pārstāvji, kas pārstāvē lauksaimnieku komiteju, lauksaimniecības komiteju šure komiteju. Es domāju, ka mēs tikām nevienu uzklausīt, bet mūs arī dzirdēja, un šāda pati līnija mums arī jāietur. Ja runājam par laika grafiku. Domāju, ka mums ir jāpatur prātā mērķis kaut ko virzīt uz priekšu, kaut ko panākt līdz šī gada beigām un pats vēlākais līdz 2013. gada pirmajam trimestrim. Ja nē, tad es domāju, Eiropas Savienības imiķis daudz cietīs. Un šeit es nerunāju tikai par lauksaimniecības budžetu. Mums jāņem vērā tas, ka 2014. gadā būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ja 2013. gada sākumā mēs nevarēsim skaidri apstiprināt prioritātes Eiropas tālākajai konstrukcijai, tad es domāju, visiem mums būs ļoti grūti pašiem attaisnot savu eksistenci pēc dažiem mēnešiem. Tālāk, Es kā referents par kopējo tirgus organizāciju gribētu uzdot vairākus tehniskus jautājumus abiem budžeta ekspertiem, kas šeit ieradušies Raimaram Bēgam un Ivailo Kalfinam. Komisijas budžeta priekšlikumā ir paredzēts atsevišķi lauksaimniecības budžets. Šķiet, ka tur paredzētā nauda ir arī globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļi. Ir daudz un dažādas iesaistītās puses, kas atšķirīgi interpretē šos līdzekļus. Kā varēs piekļūt šiem līdzekļiem, šiem maksājumiem? Vai jūs uzskatāt, ka šajā te, šajās pārdomās par finanšu mehānismiem, kas tiks attiecināt uz nākamo finansēšanas periodu, uh, vai tiešām ir nepieciešams, nav iespējams izstrādāt tādu sistēmu, kas ļautu mums paturēt lauksaimniecības maksājumus tādā taisnīgā apjomā. Nu, piemēram, ja mēs runājam par maksājumiem trīs gadu garumā, tad krīzes gadījumā mums būtu vajadzīgie līdzekļi intervencei. Ja krīze nenotiktu, tad šīs naudas, šī neizmaksātā nauda varētu tikt atgriezt atpakaļ dalību valstīm. Es domāju, ka šī sistēma, kas patiesībā ir kā tāda eh, izņēmuma sistēma, jo tikai šajā punktā to varētu izmantot, tā būtu kā tāds lauksaimniecības budžeta garants un tanīpat laikā tā ļautu ātri un operatīvi iejauties krīzes apstākļos. Lauksaimniecības komiteja vakar pēcpusdienā runāja par šo jautājumu. Varētu likties, ka nebūs vairs nekāda lauksaimniecības krīžu un tirgus visu noregulēs mm, šķiet, ka lauksaimniecības komiteja ļoti vienprātīgi nāk mm, par, nostājos pret šādu nostāju šķiet, ka tomēr ir nepieciešami līdzekļi krīzes gadījumiem. Mums ir jāpr, jāvar iepirkt no lauksaimniekiem produkti par tādu cenu, par kādu viņi būtu pārdevuši tos tirgu, un arī ir nepieciešams skatījums vairāk nekā viena gada garumā. Paldies, Mišel Oroniček kungs, pēc tam Jāra kungs lūdzu. Bardzo, <clears throat> paņem ševodničonsi, to bardzo važna. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi un ļoti labi, ka šodien ir šīs debatas. Liels paldies budžeta komitejas kolēģiem, kas mūs iepazīstināja ar šīs daudzgad finanšu schēmas pamatu pieeju šī laika posmā. Mums ir ļoti svarīgi zināt, kas notiek, jo es domāju, ka jau pašā pa apspriežu sākumā mums nepieciešama koordinācija starp dažādām komitejām. KLP tiks reformēta, un mums ir lielas ambiciju, ambīcijas, ļoti augstas ambīcijas. Tās ir izteikusi Eiropas komisija, un tādēļ mums ir nepieciešams diezgan liels budžets, lai tās īstenotu. KLP paredz daudz dažādus jaunus pasākumus, piemēram, ekoloģizāciju vai zaļumošanu, tāpat arī tirgus intervenci un tā tālāk un tā joprojām. Viss tas, ko mēs re šajā reformā prasām, prasīs papildus finansējumu, papildus līdzekļus. Es domāju, ka ir nepieciešams līdzsvarot tiešos maksājumus, jo projām pastāv ļoti liels atšķirības tiešo maksājumu apjomā dalību valstu vidū. Uh, mēs vēlamies šo problēmu atrisināt. Protams, laiks iet uz priekšu, jo ātrāk mēs strādāsim, jo straujāk strādāsim pie daudzgadu finanšu schēmas, jo drīzāk mēs varēsim nolemt, izlemt tos jautājumus, kas saistīti ar KLP reformu. Es domāju, ka visi deputāti uh, ieskaitot arī mani, kā piemēram reģionālās attīstības komitejas locekli, mēs visi apzināmies, ka ir liela konkurence, ka varētu būt liela konkurence starp dažādajām politikas nozarēm, un tas būtu ļoti slikti. Nevar dot lielākus budžeta līdzekļus reģionālajai politikai, atņemot tos lauksaimniecības politikai. Šīs debats ir pilnīgi tad nepareizā veidā vērstas. Ir nepieciešama solidaritāte. No dalību valstīm mēs sagaidām strauju rīcību kas varētu ieviest tādu politiku, kas radītu darba vietas. Roļņictvā. Lai būtu gan ekonomiskā izaugsme, gan arī vidē draudzīga rīcība. Un lauksaimniecība, protams, mēs nedrīkstam aizmirst, tā piedalīsies visās šajās, visu šo prioritāšu sasniegšanā. Mēs ļoti ceram, ka Eiropas komisija mums piedāvās datus un pilnu informāciju, kas mums ir nepieciešama, lai mēs varētu pieņemt savus lēmumus. Ceram šo informāciju saņemt drīz, jo tad mēs varēsim piedalīties sarunās ar padomu. Paldies! Aicināšu Jāra kungu, pēc tam Britu Raimers. Eh, Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies arī abiem referentiem par to, ka ieradāties mūsu komitejā protams, eh, mēs eh, esam labi informēti par KLP reformu. Es vienmēr to salīdzinu ar programmatūru un datu, datoriem, ar šo te datoru aprīkojumu, kad nauda ir nepieciešama abiem. Priekšsēdētājs kādreiz teica, ja nebūs naudas, tad nebūs arī nekādu solījumu. Mēs apstiprināsim reformas tikai tad, kad zināsim, kāds būs budžets, jo mēs nevaram apstiprināt kaut kādas reformas, kas netiks finansētas. Tas nenozīmē, ka nevaram noturēt sākotnējas diskusijas par principiem, taču mums ir jāzina arī kur cik tālu mēs varam atkāpties. Uh, man ir pieci jautājumi. Pirmkārt, cik daudz naudas mēs saņemsim no dalību valstīm? Es uh, ļoti uztraucos par to, kāda būs Vācijas valdības reakcija. Man šķiet, ka Vācijas valdība uh, ir vairāk vai mazāk noskaņojusies apmierināties ar 1% no IKP kā iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Un neko citu caur Bundestāgu mēs nevarēsim dabūt. Vai tās būs labas ziņas vai sliktas ziņas? Kā budžeta eksperti to komentētu? Kā mēs attieksimies, ja tāds būs rezultāts? Otrais jautājums par eh, šo deflāciju. Uh, Tās droši vien ir budžeta rezerves. Es nezinu, vai tās vēl var papildināt. Komisijai ir dažādi budžeta projekti, un mans jautājums ir, vai jūsuprāt ir noskaidrots, vai lauksaimniecībai tiks piešķirts šis uh, deflātora faktors, vai uh, arī lauksaimniecība tiks eh, ņemt vērā ne tikai nomināli, bez deflātora faktora. Trešais jautājums - ekonomikas krīze. Vai ekonomikas krīze ietekmēs eh, IKP situāciju? Vai tas ietekmēs absolūtus mm, dalību valstu maksājumus? Ceturtais jautājums - kas notiks eh, ar mm, atmaksu, kas, piemēram, ir Lielbritānijai lauksamniecības jomā. Ar kompensācijām es eh, sapratu, ka Lielbritānijai šie, šīs kompensācijas ir vislielākās, bet eh, arī dažām citām valstīm tās joprojām saglabājas. Kāds, kas notiks ar tām nākotnē? Un piektais jautājums, eh, kā izskatās ar kalendāru? Ko jūs plānojat, kas būtu realistiski, kad budžets tiešām tiks eh, arī eh, piešķirts, vai tas notiks saulēcīgi vai par vēlu. Grazie, onorevole Jāra. Sirsnīgs paldies Jāra kungam, Brita Rēmers, pēc tam Žozebove. Paldies. Paldies par labi sagatavoto atzinumu, kas uh, norāda ceļu Tagad, kad šūra komiteja pieņēmusi savu atzinumu, principā parlamenta nostāja ir skaidra, un, un padomēji tagad ir šis spiediens nāk mums pretī ar pamatu, kas būtu pieņemams turpmākajām sarunām. Bet mēs joprojām nezinām, uh, ar kādiem budžetlīdzekļiem mēs te strādājam. Bet tas iespējams nav tas svarīgākais man personiski. Man šķiet eh, svarīgi ir tas, ka noteikumi, ko mēs pieņemsim, lauksamniekiem būs jāīsteno, un viņiem dažas lietas ir jāplāno. Un runājot par ziemājiem vai ko līdzīgu, tur ir grūti rīkoties spontāni, tad tiešām lietas jāplāno uz priekšu. Un um, šī plānošanas drošība, noteiktība man šķiet ārkārtīgi svarīga. Nu, ka var, iespējams, vajadzētu tā piedraudēt nedaudz padomēji šai ziņā, jo neko nesmu dzirdējusi pagaidām nekādu komentāru no padomes. Lauksamniekiem vienkārši interesē, cik ilgi turpināsies šīs sarunas. Viņi jau saprot, ka administratīvas lietas ir jānokārto, bet um, tas ir jānogada, un uh, tikai tādi lauksanieki var sākt plānot. Savukārt, ja mūsu sārunas ievilksies, tad lauksamnieks neko vairs nevar saplānot. Un tad šī atbildība būs atbildība par uh, to, ka lauksamnieks neko nevar izdarīt, būs tieši padomē, nevis parlamentam, un tas mums ir jāprecizē. Ja mēs tagad teiksim, ja mēs pieturēsimies pie šī modeļa plus x un teiksim, ka turpināsim strādāt ar šī brīža budžeta līdzekļiem, mm, tad tomēr šī pieeja ir ierobežota laika ziņā un līdzekļu ziņā. Mm, mums ir zināma atbildība pret lauku reģioniem, kas notiks ar pasākumiem otrajā pīlārā. Uh, kas izbeigsies drīz un kas jāturpina, bet nevar turpināt, jo nekas nav zināms par nākamo posmu. Arī šeit padomē ir skaidra atbildība to cilvēku priekšā, kas šīs programmas īsteno vai kas gūst no tām labumu. Nevar taču vienkārši iekonservēt situāciju un atstāt cilvēkus uh, nezināšanām. Tas ir signāls, manuprāt, lai beidzot ietu uz priekšu. Nevar taču oficiāli apgalvot, ka parlamentam šis lēmums ir jāpieņem, un kamēr padome mums nevar sniegt informāciju par skaitļiem. Šeit um, mēs agri komiteja varam atbalstīt budžeta komiteju un publiski risināt šo diskusiju. Mēs varam teikt, ka Mēs kā parlaments būtu gatavi rīkoties jau šodien, bet padomē vienkārši mums jāsniedz informācija. Grācie, Brita. Jose. Paldies, Brita. Jose, lūdzu. Pēc tam Marija Maginas. Oui, j'écoute. Euh... Paldies. Es klausos šīs debatas par budžetu. Un man šķiet, ka budžeta komitejas locekļi, protams, dara visu, ko viņi var, lai aizstāvētu ļoti korektu finansiālo pozīciju. Man šķiet, ka problēma neatrodas viņu komitejā, bet ko problēma atrodas šeit, lauksaimniecības komitejā kamēr mēs nebūsim definējuši to, ko mēs vēlamies, kādu kopēju lauksaimniecības politiku mēs vēlamies, mums nebūs nekāda iespēja konkrēti aizstāvēt budžetu. Šodien šķiet mēs visu sākam no nepareizā gala. Ja mēs runājam tikai par budžeta aizstāvēšanu un saglabāšanu kā par, prin, kā par principu, un tad pēc tam atkarībā no tā, cik daudz naudas mums būs, tad mēs ieviesīsim tādu politiku, kādu varēsim atļauties, tad man liekas, ka mēs nespēsim aizsargāt, aizstāvēt konsekventu pozīciju. Es uzskatu, ka šobrīd šeit parlamentā un šajā komitejā mums ir īsta politiskā problēma. Un problēma ir tāda, mums ir jādefinē lauksaimniecības projekts šobrīd, un pēc tam tas ir jāaizstāv, lai dabūtu attiecīgu atbilstošu budžetu. No otra gala mēs nevaram sākt. Un šobrīd mēs tad grasāmies sākt no otra gala, no nepareizā gala, visos jautājumos, gan jautājumā par globālo saslim, eh, sasilšanu, gan par ekoloģizāciju, gan par atbalstu lauksaimniekiem krīzes apstākļos. Par visām šīm tēmām pirmkārt mums jādefinē politiska nostāja Bet šodien mēs visu ievelkam. Mēs atliekam lēmumu pieņemšanu līdz tam brīdim, kad mums būs zināms, kādas summas būs mūsu rīcībā. Nenotiek nekāda horizontālā pieeja un domāšana. Tas nozīmē, ka mēs nespēsim aizstāvēt šo projektu, runājot ar citām nozaru komitejām, vīdes, attīstības komiteju un citām, ar visiem citiem sektoriem, visām nozarēm. Šodien mēs šajā komitejā dzīvojam tādā burbulī. Kamēr sēdēsim šajā burbulī, nekur uz priekšu netiksim. Uh, Mums likās, mēs atrisināsim problēmu, nododot galvenos ziņojumus lielajām politiskajām grupām. Ļoti labi, ne jau referenti ir vainīgi. Es domāju, ka mēs esam pieļāvuši vēsturisku kļūdu. Mēs esam darījuši kaut kādas marginālas otrās, šķiras otrās nozīmības lietas, bet svarīgākos jautājumus uh, kas palīdzētu mums risināt KLP reformu, kas mazinātu lauksaimniecības ietekmi uz globālo sasilšanu, to mēs nedaram. Šīs debats šodien ir fundamentāli svarīgas, un svarīgas tās ir tādēļ, lai sapurinātu šo komiteju, lai tā atgrieztos uz īstā ceļa. Nav nekādas jēgas runāt par finanšu apjomiem, ja mums nav skaidrs, ko mēs gribam ieviest, ko mēs gribam izdarīt. Nauda neradīs šīs idejas un šos lēmumus. Son, son interesante. Ļoti interesanti. Interesanti dzirdēt, ko Raimers Bēga atbildēs uz šādu komentāru. Delangas kundze, es atvainojos, mēs nedavām vārdu jums. Delangas kundze, lūdzu, jūs esat referente atzinumu jautājumā. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc Bovēkunga tiešām ir grūti runāt. Mums ar Bovēkungu ir lielas viedokļa atšķirības attiecībā uz to, kā tālāk jātīstās kopē lauksaimniecības politikai, taču no stratēģijas viedokļas viņam piekrītu. Proti, mūsu darbs ir atbildēt uz sekojošo jautājumu. Kāpēc KLP saņems 35% budžeta? Kāpēc KLP ir jāsaņem šīs te procents? Šeit lauksaimniecības kom komitejā mēs runājam par to, ka lauksaimniecība ir īsta kopienas politika. Uh, Eh, ka mēs nevaram atrisināt daudzus jautājumus dalību valstīs. Bet šādas politiskas debatas parādījušās tikai pēdējā laikā. Mēs pareizi runājam par pārtikas drošības jautājumiem. Tautas partija uzskata, ka pārtikas nodrošinājums noteikti ir viena no prioritārajām lomām lauksaimniecībā. Bet ja mēs turpināsim iet tikai pa šīm divām paralēlajām līnijām, uh, tad būs pārāk maz cilvēku, kas eh, sapratīs, ka ir nepieciešama 35% no budžeta kopējai lauksamniecības politikai. Mēs nevaram runāt tikai par apgādi ar pārtiku. Eh, tas nepalīdzēs mums iegūt 35%. Tāpat arī ekoloģizācija nepalīdzēs. Atsevišķi kolēģi noteikti zina, ka runājot par ekoloģizāciju, komisijas priekšlikums nav lietojams. Bet šajā jomā zaļināšanā noteikti kaut kas ir jādara. Mums ir jāparāda, ka lauksaimniecība nav tikai pārtiks produktu ražošana, tas ir daudz plašāks sektors. Nedrīkstam aizmirst, ka lauksaimniecība kalpo sabiedrībai kopumā, tas ir pakalpojums sabiedrībai, kas tiek radīts, radot, tieksim, atjaunīgos energoavots un vēl daudz ko citu ir daudz un dažādi produkti, ko lauksaimnieki ražo un var ražot, un kas nav pārtiks produkti. Tas palīdzēs mums pārliecināt Eiropas komisiju, ka lauksaimniecība nav tikai lauksaimnieku rūpuls. Nē, protams, lauksaimniekiem ir jāsaņem atalgojums par savu darbu, jāvar pastāvēt, eh, veicot šo saimniecisko darbību, taču ta, viņu pastāvēšana nav pašmērķis lauksaimniecības politika ir daudz plašāka, tā sniedz labumus visai sabiedrībai. Mums jārod argumenti, lai pamatot šos 35% no budžeta, un tas mums jādara ļoti ātri. Lielas paldies uh, Delangas kundzei, Magines kundze. Pēc tam Lavijas kungs, kurš būs pēdējais runātājs. Paldies! Daudz jautājums, ko es būtu gribējis uzdot, uzdeva Jāra kungs. Paldies Pīteram par to. Lielas paldies budžeta komitejas pārstāvjiem, kas šeit ieradās. Viņi tiešām ļoti informēti un zinoši kolēģi. Es gribētu dzirdēt eh, sekojošo. Budžeta komitejas kolēģi, mēs zinām, kāda ir parlamenta pozīcija. Taču no padomas mēs dzirdam daudz un dažādus signālus un mājiems. Varbūt jūs varētu vairāk paskaidrot, kāds ir šis kopējais ziņojums no padomas šobrīd. Tālāk, kas notiks ar koplēmumu? Valstu valdību vadītāji ieies kaut kādā vienā telpā un runās par konkrētiem skaitļiem. Kāda ir mūsu loma? Vai mēs sēžam koridorā vai aiz loga vai kur? Tā ir liela problēma mūsuprāt. Ja parlaments vēlas aizstāvēt sevi un savas prerogatīvas. Ja mums nepatīk šis te budžeta priekšlikums, tad mums ir jāspēj tas noraidīt, bet jāspēj arī paredzēt nākamais solis un tālākā rīcība. Gribētu dzirdēt no godājumiem budžeta komitejas locekļiem, kas mums būtu jādara. Dantēna kungs savā ziņā aprakstīja to situāciju, kas varētu notikt pēc tam. Katrai mūsu rīcībai būs zināmas sekas. Varbūt jūs varētu dalīties savā speciālistu zināšanās par šiem jautājumiem, jo šobrīd mēs esam tādā kā aburtajā lokā. Uh, mēs nezinām, kā situācija attīstīsies vai neattīstīsies līdz šī gada beigām. Ir daudz un dažādas vēlēšanas, kas paredzētas nākamo 24 mēnešu laikā. Tās varētu ietekmēt budžeta pieņemšanu tādā vai citādā veidā. Grazie, Marijad. Paldies, Marijad. Giovanni Lavija. Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, vai savā runā es vairāk uzstāšos kā budžeta aizstāvis vai kā lauksaimnieka aizstāvis, jo es zināmā mērā sēžu uz diviem krēsliem starp abām šīm komitejām. Ir viena lieta, kas man ir ļoti skaidra jau no pirmajiem vārdiem, kas izskanējuši diskusijās par DFS. KLP reformas priekšlikums. Tam ir jābūt tādam, kas ļautu aizstāvēt to budžetu, kas ir veltīts KLP. Komisijas normatīvais priekšlikums ir strukturēts un tam ir no mūsu puses jābūt tādam, kas ļoti skaidri aizstāv šos te budžeta līdzekļus, kas mums nepieciešami. Protams, ir atsevišķi punkti, par kuriem esam debatējuši vairāk, nu, piemēram, ekoloģizācija un citi. Debatēs par DFS mums ir nepieciešams zināt, uz ko mēs balstamies kāpēc mēs vēlamies šo ļoti lielo budžeta proporciju arī turpmāk veltīt lauksaimniecībai. Jaunā reformētā lauksaimniecības politika nevarēs risināt tikai vecās tradicionālās problēmas, tā jau teica kāds no iepriekšējiem runātājiem. Mums ir jādara tā, lai pateicoties reformētajai politikai mēs spētu risināt jaunos uzdevumus un izaicinājumus. Mums ir nepieciešami resursi. Atkārtošu to, ko vienmēr esmu teicis. Šūre komitejas sākotnējais priekšlikums ir nevis samazināt budžetu, bet iesaldēt budžetu 2013. gada robežās. Tās ir priekšlikums, kas mums visiem ir jāaizstāv. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Tagad uzklausīsim Kalfina kungu un Bēgas kungu. Viņa atbildēs. And, uh... Paldies priekšsādātājiem. Iespējams, es um, turpināšu atbildēt uz jautājumiem, mēģināšu tos arī sagrupēt. Pirmkārt, manuprāt, fundamentāls jautājums. Uh, tika uzdots eh, Bovēkunga komentārā. Mums eh, nevajadzētu runāt vienīgi par skaitļiem nākamajā finanšu perspektīvā, bet mums jārunā par politiku, un es pilnīgi piekrītu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs eh, dažādās komitejās, iekļaujot agri komiteju, vēlamies eh, risināt dialogu ar padomu, lai runātu par politiku. Mēs visi esam realisti. Mēs negaidām brīnumus tiecībā uz finansējumu. Nacionāliem budžetiem ir mm, robežas, mm, mūsu budžets tiek mm, ierobežots. Nu, jautājums ir par to, vai mēs vēlamies tagad vienoties par nelieliem summām šur un tur, vai vēlamies noteikt politiku. Principā KLP mums nav tik daudz grozējumu. Mums ir eh, zaļināšana, mums ir keping, mm, mums ir politikas konverģence, bet tās nav fundamentālas izmaiņas. Tas nozīmē, un arī skaitļi, starp citu, diezgan līdzīgi. KLP eh, īpatsvars kopējā budžetā eh, zināmi samazinās, bet runājot, salīdzinot ar kohēzijas politiku, KLP paliek daudz stabilāka. Tas nozīmē, eh, šeit politikā lielu grozījumu, lielu pārmaiņu nenotiek. Un um, tas mums pirmkārt būtu jā, par to mums pirmkārt būtu jādiskutē un jāvienojas. Nu, īpaši jums šeit komitejā. Mēs neesam tik ļoti kompetenti, bet mēs uh, uh, uzdosim šos jautājumus padomē. Mums padomē nav jājautā tikai par summām, par um, skaitļiem. Mums jārunā padomē par politiku. Tagad, tagad tomēr arī par skaitļiem. Mums ir relatīvi skaitļi, mums ir šūri ziņojums, kur sakām, ka nevēlamies uh, finansējumu samazināt, uh, salīdzinot ar posmu 2007-2013. Mums ir komisijas priekšlikums par uh, maksājumiem, vairāk vai mazāk mums ir ideja, bet dažas lietas vēl nav skaidras. Skotām kungs pieminē deflatoru. Par to nav panākta vienošanās. Tas būs starp iestāžu vienošanās, kas vēl ir jāpanāk tā ir daļa no daudzgadu finanšu schēmas, bet dalībvalstis jau raida signālus, ka diez vai viņi piekritīs šiem 2% lieliem palielinājumam katru gadu inflācijas dēļ. Tas nozīmē, ka šis faktors varētu būt mazāks. Līdz ar to deflators kā faktors nav pagaidām nekas pilnīgi drošs te situācija vēl var mainīties. Tad um, bija dažādas idejas uh, par to, kā to izteikt šoreiz ziņojumā. Tad 2013. gada līmenis plus 5%, plus 2% katru gadu. Tā bija mūsu izējas nostāja un uh, sarunās ar padomi mēs uzstājām uz šo pozīciju, ko parlaments eh, formāli apstiprināja balsojumā. Mēs skatīsimies, kas ar to notiks. Jūnijā notiks eh, sarunas ar padomi, un iespējams tad mums būs eh, lielāka izpratne par politiku. Padome mūs informēja, ka nākamajā vispārējā lietu padomē starp citu, Dānijas prezidentūra ļoti intensīvi strādā pie daudzgadu finanšu schēmas. Tātad nākamajā padomē viņi izskatīs divus lielus jautājumus - KLP un kohēzijas politika un mēģinās vienoties par dažādām politikām. Bez skaitļiem, vienkārši nosakot prioritātes, finansējuma veidu un tā tālāk. Un tad aprīlī un maijā viņi runās par lauksaimniecību un kohēziju uh, Eiropadomē. Magīneses kundze jautāja, kur atrodas parlaments. Jāsaka, parlaments nevēlas sēdēt koridorā un gaidīt, ko lems padome. Mums ir laba brīfinga un debrīfinga. Uh, sistēma. Pirms uh, notiks uh, vispārējo lietu padome, rīt un parīt notiks konference ar Dānijas prezidentūru par daudzgadu finanšu schēmu. Mēs uh, uzaicinām uzstāties šeit Nacionālo parlamentu pārstāvjus, uh, Nacionālo valdību pārstāvjus un. Uh, Šeit mēs varam ļoti skaidri noformulēt jautājumus mūsu atkāpšanās uh, nostāja vienkārši nepiekrist daudzgad finanšu schēmai. Un salīdzinot ar komisijas priekšlikumu, tas nozīmētu vēl lielāku budžetu. Bet es nezinu, es nedomāju, ka mums jāizmanto šis risinājums. Ja padome neizkustēsies, Mm, tad mums jābūt gataviem, protams, teikt nē budžetam. Bet eh, tas tiešām tāds ārkārtas risinājums. Mums jācenšas pārliecināt uh, padomi, lai sasaistītu politiku ar finansējumu. Nu, ja aplaukosim eh, Eiropas budžetu pēdējo 20-30 gadu laikā, nu, tiek nacionālo budžetu palielinājums un Eiropas budžeta samazinājums tā tad um, tiek pārcelts Eiropas budžets uh, uz uh, nacionāliem valstu budžetiem. Tā ir tendence, kura mums jāapzinās. Par kalendāru laika grafiku. Ideāli. Daudzgad finanšu schēma jāpieņem līdz šī gada beigām. Tas nozīmē, pēc Dānijas prezidentūras sāksies Kipras prezidentūra, un iespējams uh, Hermans Van Rompējs uh, iejauksies šajā procesā, kā jau padomjas priekšsēdētājs. Un um, es gan šaubos, vai mums izdosies panākt vienošanos līdz gada beigām, um, bet jāsaprot, uh, jo, jo vairāk mēs atliekam šo risinājumu, jo grūtāk būs uzsākt nākamo finanšu perspektīvu, jo komisija un padomēji daudz tiesību aktu sagatavots, noteikumu un tām visam nepieciešams laiks. Ja vēlamies sākt 2014. gada sākumā ar jaunu daudzgadu finanšu schēmu, tā ir jāpieņem agrāk. Ilūzija man nav, tas būs sarežģīti, bet pagaidām, runājot ar padomi, mēs skatāmies uz gada beigām un skatīsimies, ko varēsim sasniegt. Protams, parlamentam veiksies daudz labāk, ja mēs uh, pozīcijas uh, saglabāsim līdz uh, pašām beigām. Mm. Mums notiks diskusija par politiku bez skaitļiem, un tad mums varētu notikt diskusija par skaitļiem, un tad mēs varētu vienoties par budžetu, iespējams ar dažām korekcijām. Uh, būtu labi panākt vienošanos parlamentā, lai mums plenāra sanāksmē nebūtu jābalso atsevišķi par atsevišķiem uh, punktiem. Tas tikai vājinātu mūsu kopējo nostāju. Par elastīgumu Dantēna kungs pieminēja iespēju atkārtot izmantot fondus, būtu ļoti labi. Elastīgums ir viens no punktiem, viena no mūsu prioritātēm. Padomi, kā jūs labi zināt, nav pārāk entuziastiska eh, par elastīgumu, par atkārtot līdzekļu izmantošanu, kas nav tikuši iztērēti. Bet tā ir mūsu pozīcija, tā ir mūsu līnija, mēs to aizstāvēsim. Ja jums ir mazāk eh, finansējuma, mazāk naudas, jums jābūt elastīgākiem. Jums jāpielāgojas, jums jāizmanto eh, šie mazākie līdzekļi, lai panāktu mērķi tomēr. Un šeit jūs varētu ierosināt šo elastīgumu arī lauksaimniecības politikā. Bet tas jau tāpat ir mūsu princips, ko aizstāvēsim. Un um, vēl daži jautājumi, kas izskanēja. Par um, kompensācijām vai atmaksām. Um, Jārkunga jautājums. Komisija ierosina attelt šī, šīs kompensācijas un uh, ieviest citu sistēmu, uh, proti vienreizējs maksājums, uh, bet par to noteikti paredzama liela diskusija. Uh, parlamentam šeit ir nedaudz atšķirīga nostāja, bet nu, par to būs jālemj padomī. Par deflatoru es jau pieminēju. Tad par nacionālo eh, administrāciju. Nu, te mēs te jāskatās, eh, kā varēsim iekļauties laikām. Redzēt, ja vienošanās tiks panākta vēlu, tad uh, nacionāla lietas būs jāizdara ļoti ātri. Jāatgādina, ka šī brīža finanšu perspektīva labi nesākās. Mums bija pārāk daudz regulu, kas uh, parādījās par vēlu, un uh, skatot līdzekļu sadalījumu šīs finanšu perspektīvas sākumā, Eiropas Savienības finansējums bija ļoti zems. Uh, kopumā. Es ceru, ka tas neatkārtosies 2014. gadā. Tas noteikti nepalīdzēs pārvarēt ekonomikas krīzi. Un um, tas droši vien būtu viss jautājumu ziņā. Es nezinu, varbūt Belgi kungs vēl nedaudz paturpinās. Lūdzu, Raimer, paldies! Es pilnīgi piekrītu visam, ko teica Ivailo. Un um, praktiski parlamenta stiprā puse ir runāt vienā balsī, tas ir skaidrs. Kā jau šoreiz ziņojumā noteikts, ja jau četras lielas politiskās grupas nobalsoja par šo ziņojumu, un tas ir vairākums, um, mums uh, ir komisijas draugu grupa, mums ir uh, KLP uh, draugu grupa. Uh, Mums ir tātad sabiedrotie un mums ir visas iespējas iet uz priekšu. Bet, protams, ne jau kalendārs, ne jau laika grafiks mums ir vissvarīgākais. Jāskatās uz kvalitāti. Es nevēlos, lai Eiropa padome otrajā lasējumā kaut ko izlemi vienprātīgi, un tai brīdī komisija izdara spiedienu uz parlamentu un saka, nu tagad jums jāparaksta, jo citādi mums neizdosies uh, ietaupīt laiku, neizdosies iekļauties uh, laika grafikā. Es nevēlos, lai tas atkārtotos. Es sagaidu līdz ar to no komisijas skaidrus signālus. Es vēlos dzirdēt, eh, ka komisija ir gatava cīnīties par savām prioritātēm, kas šeit noteiktas. Gan runājot par saturu, gan runājot par skaitļiem. Un, eh, kad tas ir sarežģīti, es vēlos, lai komisija atbalstītu parlamentu, nevis izdarītu spiedienu uz parlamentu. Tad jautājums no augšas uz leju vai no lejas uz augšu. Eh, Polijas prezidentūra Eh, izvēlējās eh, pieju no apakšas uz augšu, Dānija tagad eh, vairāk skatās no augšas uz apakšu. Iespējams, lai um, kaitinātu nedaudz arī dalību valstis. Um, protams, um, svarīgi mums ir paturēt prātā to, kas noteikts 2020 stratēģijā. Saprotu, ka sarežģīti ir pārvaldīt visas šīs 70 uh, programmas un pilotu projektus, bet to vēl sarežģītāk izdarīt, eh, kad mums nav konkrētu skaitļu. Protams, par skaitļiem mums tomēr ir jārunā, arī runājot par prioritātēm. Mēs šoreiz ziņojumā plānojam tātad 2013 plus 5% plus 2%, ja dalībvalstis tam nevar piekrist, tad dalībvalstīm jādefinē negatīvas prioritātes, uh, Uh, kas izriet no politiskās darba kārtības. Arī mm, Eiropadomes prioritātes 3% mm, pētniecībai un uh, inovācijām Eiropā. 27 dalību valstīs. Mm, pagaidām trīs vai četras dalību valstis tik daudz iegulda, un um, es neredzu iespēju līdz 2020. gadam īstenot šo politiku visās dalībvalstīs. Te mums pietrūkst vēl 35 miljārdi vismaz. Un ja ir skaidrs, ka to nevarēs finansēt, tad mums, mums jānosaka prioritātes citādi, mums arī jāuzņemas politiskā atbildība par šo neveiksmi, kas eh, ne visam iestādēm viegli izdodas definēt negatīvas prioritātes. Eh, es jau gribētu izteikties arī par saturu, jo es darbojos lauksaimniecības komitejā savā laikā, bet tas tagad nav mans uzdevums. Katrā gadījumā komisija un eh, ministri, ar kuriem esmu kontaktējies, uh, novērtē par zemu ietekmi uz uh, dalībvalstīm un reģioniem. Viena ministre, kas nebija Vācijas ministre, man teica, ka reiķinās ar papildu 15% administ... admi... tātad administratīvais sloks uh, varat pieaugt par 15%. Manuprāt, tas ir tāds piesardzīgs redzējums un vērtējums. Es nezinu, cik ļoti šis sloks procents, procentu ziņā varētu pieaugt. Eiropas iestādēm tagad uh, ir tiesības un saistības, koordinēt lietas, virzēt lietas uz priekšu, bet jāskatās, lai šajā struktūrā, īpaši Eiropa padomas līmenī, jāskatās, lai Lisabonas līgums netiktu apiets, jo te sākas tāds deparlamentarizācijas process, kas ir ļoti bīstams un uh, Tam ir jāpretojas. Ir jau dalībvalstis, kas vēlas uh, parlamentu piesaistīt, citas valstis savukārt to nevēlas. Vai tad uh, Swift, Maroka un Akta jums uh, neko nav iemācījusi? Vai jūs nevarat saprast, ka parlaments tomēr ir jāpiesaista visos jautājumos, domājot taču politiskāk. Mums risinājums jāatrod kopīgiem spēkiem, visiem kopā. Vai arī hm, runa būs par jā vai nē no parlamenta puses un par piekrišanas procedūru. Es jūs aicinu pārunāt šīs lietas, pirms mēs nonāksim līdz katastrofai. Par deflatoru. Tas bija politisks kompromiss. Un mēs teicām, tātad, ka vēlamies minimāli 2013. gada skaitļus absolūtā izteiksmē bez deflatora paturēt. Un tas ir absolūts minimums. Mēs vēlamies paturēt skaitļus no laika posma 2007-2013. Mm, tas mums ir absolūti nepieciešams, tas mums dot arī manevrēt spēju. Vienlaikus Dantēna kungam teikšu, šie, šīs dažādas programmas un globalizētas sekas, kas rodas lauksaimniecībai. Tas ir tāds triks no komisijas puses. Šai brīdī tas iespējams var funkcionēt, bet uh, turpmāk tas vienkārši nav saskaņā uh, ar nediskriminēšanas politiku. Mm, tas vienkārši pārkāpj līguma noteikumus. Citādi piecas vai desmit valstis teiks, mēs līdzfinansēsim projektus ārpus budžeta, un tā būtu tendence, kas nu, tiešām būtu bīstama. Noslēgumā tātad par laika grafiku. Laika grafiku grūti ir prognozēt. Ja neizdosies starp oktobru un decembri izšķiroši pavirzīties uz priekšu, runājot gan par skaitļiem, gan par uh, sākotnējo lēmumu, tad mums tiešām būs milzīga problēma. Bet noslēgumā teikšu, ja vienīgais, kas atliks, ir teikt, ka 2013. gada augšējais robežas e, paliek spēkā, nu, tad mēs ar šiem skaitļiem strādāsim. Tā nav Eiropas Savienības krīze. Uh, Mēs varam strādāt ar šiem skaitļiem, mums jāparūpēs par juridisko pamatojumu, mums tas ir jāpielāgo vai jāpagarina, nu, kā jau tas politiski mums izdosies. Nevajadzētu krist panikā, nevajadzētu pakļauties šim spiedienam, ko izdarīs, ko varētu mēģināt izdarīt komisija un padome. Tik tālu no manis. Un es eh, ceru, ka specializētās eh, komitejas eh, cieši sadarbosies ar atbildīgo komiteju, gatavojoties sarunām, un mums izdoties tiešām panākt progresu, runājot gan par saturu, gan par skaitļiem, un skaidri pavēstīt padomēji, kāda šeit, kāda šeit, kāda šeit ir mūsu vīzija, un uh, uzstāt uz uh, to, lai parlamenta nostāja tiktu ņemta vērā, un es ceru, ka padome arī mums nāks pretī. Liels paldies! Patiešām liels prieks redzēt, ka mums ir vienota izpratne par šo jautājumu. Redzam, ka varam rēķināties ar atbalstu no kolēģiem budžeta komitejā. Un nu, mums ir arī saruna koma komanda. Gribētu teikt paldies abiem kungiem, gan Bēgi, gan Kalfina kungam par to, ka ieradās šodien pie mums. Un vai vēl kāds gribētu izteikties Skota kungs? Nē, šķiet, ka tomēr ne. Labi, tad tādā gadījumā esam izskatījuši šo punktu. Esam pabeiguši darbu pie 13. darba kārtības punkta. Tas nozīmē, ka varam iet tālāk. Un varam pāriet pie 14. darba kārtības punkta. Ka, Kapulas Santos kungs ir referents, un tas nozīmē, ka šeit uzreiz varam pāriet pie nākamā. Šeit ir prezi, prezentācija audzēšanas tiesības. Mums ir paredzētas ļoti, mums bija ļoti interesants diskusijas ar ministriem par šo jautājumu. Pomaričī kungs no Neapolis ir ievadies, kā arī Roberta Sardone kundze un Del Aquila kungs no uh, Agrārās ekonomikas Nacionālā institūta. 2020. Abbiamo 20 minūti per la presentazione del vostro. Tas nozīmē, ka mums šobrīd ir 20 minūtes uzklausīt pētījumu, prezentāciju par šo pētījumu, par stādīšanas tiesībām, un tad uzklausīsim jautājumus un atbildes. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labdien visiem. Man ir patiešām liels prieks ziņot jums par šo pētījumu. Esam pētījumā iesaistījuši vairākas universitātes no vairākām Eiropas ražotāju valstīm. Šī pētījuma mērķis ir sniegt ieskatu situācijā gan Eiropā, gan arī pasaulē. Jāsaka, pēdējo 30 gadu laikā situācija nozarē ir mainījusies. Un uh, struktūra arī ir mainījusies. Ir notikusi pārstruktūrēšanās nozares ietvaros, industrializācija, un tagad vīna tirgu raksturo produktu klāsts, kas lielā mērā ir atšķirīgi, diferenciēti produkti, un tie ir pielāgoti dažādiem tirgus segmentiem, kas attīstās dažādos tempos. Tomēr Jāsaka, ka neskatoties uz šo tirgu segmentāciju, tomēr var skatīt um, šos segmentus atsevišķā veidā, bet ir arī savstarpējās saiknes. Pēdējā laikā ir palielinājies vīna patēriņš valstīs, kas neražo vīnu, un ņemot to vērā, jāsaka, ka starptautiskā tirzniecība ļoti straujā veidā pieauga. Un šis pieaugums ir ar, saistīts arī ar um, šīm jaunajām valstīm, kurās ražošana ir uzsāksies netiks sen. Un tam izdodas saglabāt savu konkurētspēju. Situācija savā ziņā arī ir līdzsvarojusies, ir veikti dažādi, ir notikuši dažādi eksperimenti, ja tā var teikt, un tiek uh, mēģināts panākt arī labāku sniegumu rādītājs mūsu ražotājiem. Vīna nozara Eiropas Savienībā nav nemaz tik ļoti atšķirīga no a, pasaules situācijas. Tīri runājot par stratēģiju. Vairākās jomās um, ir liels skaits um, tātad gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē ir liels skaits mazo uzņēmumu, kas strādā, un dažas daudz nacionāli uzņēmumi, kas, um, kam ir ražošanas vienības gan Eiropas Savienībā, gan arī ražotāju, jaunajās ražotāju valstīs. Un pētījumā ir skatīta, kāda ir tirgus situācija, un pētīts jautājums par uh, to, kā uh, um, stādīšanas tiesību joma attīstās Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka šajā jomā situācija dažādās dalībvalstīs ļoti atšķiras. Un tāda pati situācija ir attiecībā arī uz audzētavām saimniecībām, kas nodarbojas ar šo uh, um, audzēšanas veidu. Pastāv patiešām lielas atšķirības pat salīdzinot dažādus vīna reģionus, un atšķirības ir dēļ diviem iemesliem. Viens no iemesliem ir veids, kā tiek nodotas stādīšanas tiesības, jo dažādās valstīs ir dažādi noteikumi. Dažās valstīs ir nepieciešama iepriekša apstiprināšana, uh, autorizācijas process citās valstīs, attiecībā uz tiesību nodošanu pastāv pilnība brīvība, un vēl citās valstīs uh, šie radītāji ir balstīti uz konkrētiem tātad uh, vai nu hektāru rādītājiem, vai arī apj ražo, saražoto apjomu. Vēl kāds jautājums, ko būtiski minēt, ir cena. Stādīšanas tiesību cena. Un, ja salīdzinām uh, ražošanas jaudas Eiropas Savienībā, tad esam veikuši arī konkrētu pētījumu. Pētījuma rezultāti ir tādi, ka pastāv lielas cenu atšķirības stādīšanas tiesībām. Un ja runājam par šīm rezervēšanas sistēmām, kas uh, pastāv gan reģionālā līmenī, gan nacionālā līmenī, arī tas ietekmē cenas. Un bieži vien var arī novērot, ka ir arī um, vidutāju šīs starpnieku izmaksas, kas ir lielā mērā saistīts ar tiesību nodošanas pārvaldības noteikumiem, un arī šī situācija dažādos reģionos atšķiras. Tādēļ mēs varam redzēt, ka stādīšanas tiesības ietekmē uh, uzņēmumu attīstības iespējas. Bet stādīšanas tiesību tirgus kā tāds nav izteikti caurskatāms. Gan reģionāla, gan arī dalību valstu līmenī bieži vien nav patiesībā zināms, uh, cik daudz stādīšana tiesības nodošanas gadījumu ir notikuši. Nav zināmi arī, nav zināms hektāru skaits, nav zināms, kas ir pircēji, pārdevēji, un bieži vien um, šo tirgus situāciju apgrūtina arī spekulācijas. Un zināmos gadījumos tam ir īpaši būtiska loma. Pētījumā ietveros tika veikts arī ietekmes izvērtējums, un tika skatīts, kādas ir stādīšanas tiesību, kāda ir stādīšanas tiesību ietekme um, attiecībā uz attīstību gan Eiropā, gan arī pasaulē. Tika izmantots konkrēts matemātisks modelis šiem aprēķiniem. un ir nepieciešams ir nepieciešams šo modeli izmantot, lai izsakotu cenu attīstībai tirgū. Tika salīdzināti rādītāji Eiropas Savienības valstīs, un šeit tika atklāts, ka cena ka šī uh, cenu variācija ir uh, tiešā veidā saistīta ar situāciju tirgu kopumā, cenu svārstībām, un tas tiešā veidā ir saistīts arī ar stādīšanas tiesībām. Un um, šis ietekmes ilgums, šis noilgums ir 3 līdz 5 gadi. Eiropā, kā jūs zināsiet, ir izstrādāta konkrēta schēma, kas tiek izmantota, un nu jau vairāku desmitu gadu garumā Eiropā nav ticis izmantots pilnīgas ražošanas potenciāls. Kas attiecas uz eksporta cenām Eiropas Savienībā, tad šķiet, ka tās netiek tik lielā mērā ietekmētas, jo ir novērojams pārpalikums. Un tāda ir šī situācija pēdējo uh, dažu desmitu gadu laikā, un, protams, jāņem vērā arī iekšējais pieprasījums. Bet kopumā šis modelis parāda, ka attiecībā uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, piegādes ir lielākā mērā saistītas ar tirgus situāciju. Stādīšanas tiesību ietekme tika vērtēta arī izmantojot salīdzinošo analīzi. Tika skatīts arī jautājums saistībā ar datu bāzi un ir kāds skaidrs secinājums. Vīnogu un vīna ražošana saimniecībās mainās, um, tātad šī situācija ir mainīgāka nekā attiecībā uz citām kultūrām. Un viss šis secinājums ir balstīts uz visām jomām, kas tika skatīts pētījuma ietveros, un tā rezultātā varam secināt, ka uh, tas varētu nozīmēt, ka ir šāda tendence uz vīna un vīnogu ražošanas paplašināšanos. Protams, tas ir arī saistīts ar cēnu izmaiņām. Tika izmantoti arī vairāk citi aprēķinu veidi, kas mums ļauj novērtēt, cik tālajoša varētu būt šī ietekme. Un šis aprēķinu modelis tika izmantots, lai pētītu un vērtētu tās būtiskākās šīs nozares iezīmes. Tika salīdzināti uh, viengadīgi aug ar daudzgadīgajiem augiem, bet datubāzē pieejamie dati norāda, ka darbības veidi atšķiras. Un iespējams, ka tas varētu nozīmēt, ka uh, pateicoties liberalizācijai vīnogu audzēšana uzņem apgriezienus, tā teikt. Kā jau tika minēts, tad situācija ārpus Eiropas Savienības ir visai atšķirīga. Ir valstis, kurām iespējams iepriekš pagātnē ir bijusi ierobežojoša politika, bet tagad šīs valstis ir gājušas citu ceļu un, nu, ir, um, nu, ražo ar pārpalikumu. Tālāk mēs nonākam pie divām iespējām, diviem variantiem, ko esam iekļaujuši savā pētījumā, un mums šķita, ka šāda veida um, ilustrācija varētu mums ļaut skatīt arī uh, TKO, kas vīna nozarē tika pielāgots 2008. gadā, un šis aspekts norāda uz sarežģījumiem saistībā uz um, atļauju saņemšanu, jeb autorizācijām, Šeit jāmin noteikti arī uh, vīna nozares, jeb vīna sektora ekoloģizācija. Un šeit mēs runājam par tradicionāliem pasākumiem, no kuriem notiek pakāpeniska atteikšanās. Un 2012. gadā konkrēti jāmin šeit īpaši jāizceļ būtu distilācija. Turklāt arī resursu sadalījums, par ko atbilst dalībvalstis, ir atvieglojis atbalsta pasākumu īstenošanu, kas um, tradicionāli piedars pie TKO un kas attiec tikai konkrēti uz šo nozari. Vislabākais piemērs, spilgtākais piemērs ir tiešmaksājumu schēma, kas, protams, ir šī jautājuma priekšplānā. Tālāk, resursu finanšu resursu sadalījums. Redzēsiet, ka dažās uh, no šīm sadaļām ir bijusi visai pieticīga ietekme visā šī finanšu perioda gaitā. Ja mēs paraugamies uz pirmo opciju, pirmo variantu, kas tika skatīts, tas ir, kāda būtu iespējamā uh, stādī, atteikšanās no stādīšanas tiesībām. Mūsu viedoklis ir sekojoši. Ja tā ideja ir tāda, ka pēc 2015. gada uh, atteiksimies no um, šīs jomas kontrolas mehānismiem, tad daudzi no šiem jautājumiem uh, būs jāizstrādā saskaņā ar atbalsta programmām, kas tiešā vai, veidā, vai netiešā veidā dos labumu arī atti attiecībā uz Uh, šīs nozares organizāciju pēc tam, kad esam atteikšies no stādīšanas tiesībām. Tādēļ būtiski ir arī pārskatīt dažus no šiem intervences pasākumiem, jo īpaši tos nesenākos. Un pētījumā ir arī piedāvātas vairākas idejas, kā koriģēt vai pārskatīt šīs normas, jo īpaši attiecībā uz investīciju veicināšanu no savstarpējiem fondiem, kā arī uh, uh, no apdrošināšanas veidām, attiec, veidiem attiecībā uz ražu. Šeit jāņem vērā jau esošie priekšlikumi, kas pastāv vienotā TKO kontekstā. Un tie norāda, ka jau esošie mehānismi darbojas, bet tie nav koordinēti ar citām ražošanas jomām lauku attīstības schēmu ietvarā. Es jau uzsvēru, ka pastāv pārmērīgas ražošanas risks, ja atteiksimies no stādīšanas tiesībām. Un tas nozīmē, ka mums būs jāstrādā arī ar regulējošiem uh, pasākumiem, kā piemēram šī bagātināšana, ir jādomā par ražotāju organizāciju lomu, kā arī starpnozaru organizācijām un būs nepieciešams patiešām piestrādāt, aktualizēt šo sistēmu salīdzinājumā ar esošo mehānismu, lai tas saglabātu savu esošo lomu, kāda tā ir augļu un dārzeņu nozerē. Turklāt, ja iesim šo liberalizācijas ceļu, tad, lai izsakotu strateģiskā veidā ražošanas potenciālu, būtu nepieciešams uh, uzturēt vīna dārzu reģistru pēc 2015. gada, lai būtu konkrēti dati par Eiropas Savienības ražošanas kapacitāti, balstoties uz kuriem tad var izdarīt tālākus spriedumus par esošo situāciju. Nu, pamatā šādā veidā šobrīd darbojas TKO, un um, tālāk redzam, kas tad īsti paliks pāri, ja būs šī pakāpeniskā atteikšanās no zināmiem pasākumiem, un Pēc 2015. gada savukārt potenciālās, atteiksimies arī no potenciālās kontrolas sistēmas, kas tādējādi mainīs instrumentus, kas ir pieejami TKO kontekstā. Un tādēļ būs jāvēršas pie regulējošiem pasākumiem, kā piemēram marķēšana, starpnozaru nolīgumi un tā tālāk. Bet, ja šie pasākumi netiks mainīti, tīri arī apjoma ziņā, tad tā EKO nākotne, nākotnē redzama šī piramīda kājām gaisā, kad būs pasākumi, kurus nav iespējams struktūrēt un um, izstrādāt tādā veidā, lai tie neietekmētu liberalizācijas procesu. Nu, un tas nozīmē, ka nāksies rast jaunu līdzsvaru šajā piramīdā, lai tā tomēr atkal atgrieztos uh, atpakaļ otrādi. Pretējā gadījumā, ja stādīšanas tiesības tiek saglabātas, tādā gadījumā šeit ir divi galvenie aspekti, kas būtu jāmin. Pirmkārt, iespēja atkārtot izvērtēt iespēju atteikties no stādīšanas tiesību sistēmas, un šeit ir divi aspekti, kas jāņem vērā. Kapacitāte kontrolēt ražošanu tajā pašā laikā neradot izmaksas Eiropas Savienības budžetam, un pozitīva ietekme uz uh, tiem saimniekiem, kas izlēma pārtraukt šāda veida ražošanu. Turklāt jāpatur arī prātā, ka tiesiskais ietvars šīm schēmām ir saistīts vai nu ar nacionālām vai reģionālām tiesību normām šīs schēmas kontekstā. Un šis tiesiskais ietvers mums rāda, ka pastāv ražošanas potenciāls uh, uz kuru varam balstīties, ja ir plānots pārskatīt šīs schēmas darbību. Šīs schēmas saglabāšana tādā gadījumā būtu balstīta uz uh, darbības atjaunotu veidu un tiktu norādīts uz tiem galveniem mīnusiem, neefektīvajiem aspektiem un tiktu nodrošināta labāka elastība attiecībā uz ražošanas potenciālu. Šai struktūrai būtu nepieciešami divi pīlāri. Pirmkārt, uzlabots tirgus tīri stādīšanas tiesībām, un otrs puses periodisks izvērtējums, kura mērķis būtu grozīt kopējo ražošanas potenciāla apjomu, lai dažām dalību valstīm vai reģiona, reģioniem būtu iespēja izmantot papildus potenciālu. Bet, lai uzlabotu šīs tiesības, ir jāuzlabo vismaz divi darba darba aspekti. Pirmkārt, jārunā par tehniskajiem noteikumiem attiecībā uz stādīšanas tiesību apmaiņu, un no otrs puses jāskata iespēja paplašināt um, robežas šo tiesību apmaiņai. Un jauna tirgus noteikumi ļautu mums apturēt spekulācijas un konkrēti definēt pircēju un piegādātāju lomas. Iz, mēs varētu izvairīties no krāpšanās riska, uh, ierobežot pārmērīgu cenu diferenciāciju, kas uh, reizēm ir ierobežoti, um, ierobežoti darījumi, un mēs varētu samazināt arī šīs vidutāja brokeru iz, radītās izmaksas. Nevienā vien pētījumā ir veikts uh, pārskats par šādu opciju, variantu, iespēju attiecībā uz tiesību pārdošanu un ir vairāk mehānismi, kas jau arī darbojas. Turklāt jādomā arī par iespēju uh, paplašināt šīs uh, tiesību apmaiņas jomas, runājot ne tikai par Eiropas Savienību. Tālāk mēģinājām īsi arī uh, apkopot galvenos diskusiju jautājumus. Un šeit ir atzīmēti arī dokumenti, kuros ir izklāstīti visi šie viedokļi, šie jautājumi, kas lielākā mērā ir saistīti ar uh, tiesību schēmas saglabāšanu. Um, dažos gadījumos nostāja ir par labu liberalizācijai, bet kopumā visi šie pētījumi un atzinumi nesniedz pilnīgi skaidras norādes attiecībā uz to, ka tiktu piedāvāta alternatīva metode. Gandrīz visi šie pētījumi ir balstīti uz pasākumiem, kas kontrolētu ražošanu. Bet tajā pašā laikā netiek īsti šī situācija precizēta. Pirms pārēju pie pētījuma galvenajiem rezultātiem, attiecībā uz diviem piedāvātiem variantiem – Domāju, ka sākumā ir būtiski pievērsties tādiem ļoti svarīgiem jautājumiem, kas, mūsuprāt, ir jāpatur prātā a priori, skatot šo jautājumu kopumā. Pirmkārt, ņemot vērā TKO un atzīstot, ka šī ir um, konkrēta joma KLP ietverā, stādīšanas tiesības nevaj tā, tam nevajadzētu būt nesavietojamām ar KLP principiem vai arī attiecīgajām Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām. Turklāt tas arī neskar un nav pretrunā ar Eiropas Savienības politiku saistībā ar alkohola patēriņu sociālajiem aspektiem, geogrāfiskajām izcelsmes norādēm vai citiem jautājumiem, kas ir TKO ietvarā. Un, jo īpaši runājot par alkoholu patēriņu sociālajiem aspektiem, gandrīz visās Eiropas Savienības un arī trešajās valstīs ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz vīna um, tirgošanu un reklamēšanu. Tas nozīmē, ka liberalizācijas schēmā arī šīs aspekts būtu jāņem vērā. Turklāt jāpatur prātā vēl kāds ļoti būtisks jautājums ir divi jautājumi, kas bieži vien tiek jaukti, bet tos vajadzētu paturēt nodalītus. Šī vispārējā ideja par stādīšanas tiesību regulēšanu, un no otras puses vīna piegādes aizsargātās izcelsmes norādes regulējumu. Šie divi jautājumi ir pilnībā jānošķir. Ir būtiski saprast, ka izcelsmes norāde vīnam ir atsevišķs jautājums vīna nozarei kopumā. Tas jāpaturprātā. Stādīšanas tiesības nevar vienkārši reducēt un runāt par uh, vīniem, kuriem ir, kuriem ir iekļauta ši, un norādīta šī izcelsme. Nobeigumā mūsu pētījumā esam mēģinājuši īpaši izcelt tos elementus, kas notiktu tātad, ja būtu ja būt vai no nu liberalizācija, vai arī stādīšanas tiesību saglabāšana. Liberalizēt var tad, ja tomēr, nu, tas galu galā var atnest kādus ieguvumus. Tālāk esam skatījušies, kādi ir arī sagaidāmie riski, kādi būtu pretpasākumi, kas ir paredzēti, lai samazinātu pēc iespējas šo riska līmeni un tas ir saistīts ar dažāda veida politikām. Tādēļ liberalizācija visticamāk eh, ļaus samazināt ražošanas izmaksas. Tas var ļaut arī ātrākā veidā eh, reaģēt uz piegādes, uz piegādes eh, nepieciešamībām, bet tajā pašā laikā um, pastāv risks zaudēt ražošanas potenciālu. Pretpasākums tam būtu uh, reģistra uzturēšana un pastāv arī risks par pārmērīgu piegādi. Tur šī jautājuma risināšanai nepieciešami riska pārvaldības instrumenti un arī brīvprātīgi kontrolas nolīgumi starp nozaru kontekstā. Vēl kāds risks, kas varētu pastāvēt, ir um, tādu negaidītu vai um, signālu sūtīšanu tirgumu, kuru varētu tikt pārprasti. Un pretpasākums ir informācija par tirgus tendencēm, kas tiek padarīt pieejami visiem ražotājiem. Tālāk nākamais risks vājināt jau esošo uh, um, spēlētāju situāciju konkurētspējas jomā. Un, lai ar to cīnītos, ir nepieciešami atbalsta pasākumi vājākajiem vīna ražotājiem, kā arī līgumi, kas ir īpaši piemēroti ļoti sarežģītiem vīna sektoram, kā arī pasākumi um, piegāžu pāraudzībai starpnozaru līmenī. Nākamais risks varētu tikt vājināta socioekonomiskā stabilitāte marginālajās zonās. Šeit pretpasākums būtu lauku attīstības pasākumi vai konkrēta specifiska vienoto maksājumu sistēma. Protams, liberalizācijas kontekstā tas nozīmē, ka uh, būtu jāveic visi šie pretpasākumi, un tas nozīmē, ka pēc būtības būtu tiktu mainīti noteikumi, kas šobrīd tiek piemēroti TKO kontekstā vīna nozarei. No otras puses, ja saglabājam stādīšanas tiesību sistēmu, tad sagaidāmie ieguvumi būtu izvairīšanās no pārmērīga, pārmērīgas piedāvājuma, ja piegādes, tiktu aizsargāta esošā nozares struktūra un veicināta vides un socioekonomiskā stabilitāte marginālajās zonās. Tomēr sagaidāmie riski ir sekojoši. Tiktu vājināta nozares spēja ātri reaģēt uz um, nestabilu situāciju tirgu, uh, Un šeit paredzētie pretpasākumi būtu elastīgāka ražošanas potenciāla pārvaldība. Un atvieglot iespēju pieņemt pareizus lēmumus. Attiecībā uz um, ražošanu un arī tirgus tendencēm. Nākamais risks ir paaugstinātas ražošanas izmaksas, kam pretpasākums ir uzlabot stādīšanas tiesību tirgus efektivitāti, kā tas šeit ir norādīts. Tālāk satiecas uz politiku kopumā, tad šķiet, ka šis risinājums ir vieglāk īstenojams nekā iepriekšējā iespēja. Tomēr šeit ir jānāk par ļoti sarežģītiem uh, politiska rakstura vienošanos par diviem elementiem. Pirmkārt, noteikti jārunā par potenciālā ražošanas apjoma izmaiņām, kā arī stādīšanas tiesību apmaiņas jomu dimensijas pārmaiņām. Nobeigumā. Manuprāt, mums vajadzētu uzsvērt to, ka vīna tirgus un vīna nozare kā tāda ir tik ļoti sarežģīta, ka ir ļoti grūti nonākt pie skaidri identificēta optimālā viena lēmuma, kas būtu pieņemams un pozitīvs visām iesaistītajām pusēm un būtu piemērojams visiem Eiropas Savienībā ražotajiem vīniem un vīnu tipiem. Liberalizācija varētu padarīt vīna uh, nozari, nozares darbību Eiropas Savienībā dinamiskāku un ļautu nakt klajā ar jaunām iespējām attiecībā uz um, dažādo vīnu veidu arī marķējumu. Un tikai arī minēts, ka ja tiek, tas tiek piemērots ko līdzās dažiem no jau uzskaitītajiem pretpasākumiem, šai opcijai varētu arī nebūt tik ļoti dramatiski ietekme uz šo nozari. Bet stādīšanas tiesību saglabāšana labākā veidā aizsargātu esošo Eiropas Savienības vīna nozares struktūru. Tas tiktu darīts tātad nodrošinot pozitīvu situāciju Eiropas Savienībā ražotajiem vīniem, un ja tam līdzās tiktu veikt arī pretpasākumi, tas neap, neapgrūtinātu, neliktu šķēršļus Eiropas Savienības vīna ražot, saražošanai vai pie, piedāvājumam. Jebkurā gadījumā visas šīs iespējas būtu pienācīgi jāizvērtē, jo atkarībā no tā, kādu ceļu iesim, tas varētu uzlabot jau esošos pasākumus uh, pašreizējā vīna tekau. Paldies! President Sherry's is empty, it's an occasion to take power. Tā kā priekšsēdētāja krēsls bija tukšs, tad es steidzos to ieņemt, saka viceprezidents. Nākamais runātājs Dantēna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu vispirms pateikties šī pētījuma autoriem, kurā tiek analizētas visas potenciālās iespējas un hipotēzes. Mm, protams, ka daudz eh, vieglāk ir sveikt pētījuma autors nekā pētījuma rezultātus. Es domāju, ka jūsu darbs ir tiešām ļoti skaista sintēze tai tēmai, par kuru mums šeit jārunā. Vakar vakarā šajā pašā mājā uh, Vairāk nekā 350 cilvēki sanāca kopā un runāja par stādīšanas tiesībām. Es biju viens no šīs sajiet iniciatoriem. Piedalījās astoņi vai deviņi lauksaimniecības ministri, bija daži dažādi deputāti no dažādām politiskām grupām, un es kā tirgus kopīgās organizācijas referents arī um, aktīvi piedalījos šajā pasākumā. Jūsos rūpīgi klausījos šodien, un es domāju, ka uh, ideja zināmā mērā pārklājas. Šķiet, ka ir makroekonomiskie aspekti, kas saistās ar stādīšanas tiesībām vīna nozarē un vīna ražošanu. Viss šī sistēma ir ieviesta pirms vairāk nekā 40 gadiem, un šī sistēma at atbilst tiem, eh, daudz no punktiem šajā sistēmā atbilst mūsu ilgspējīgai attīstībai Eiropā. Vīna nozarei ir būtiska ietekme uz ekoloģiju. Vīna nozara veido ainavu un tāpat arī pasargā augsni no erozijas. Bez tam šai nozarei ir arī sociāla dimensija. Tā ir cieši kultūras saknes Vīna lauki un vīna ražošana ir Eiropas mantojums, bet bez tam ir arī tradicionāla ietekme uz sociālo jomu, tiešā un netiešā veidā. Bieži vien vīna nozara uh, eh, tiek it kā nobīdīta malā, un netie, tā nevar tikt mehāniski apstrādāta. Vakar viens no runātājiem teica, ka sociālais modelis vīna nozarē ļoti labi palīdz sadalīt bagātības un ienākums starp dažādiem iesaistītiem pusēm. Jūs pareiz teicāt, ka vīna nozarē ir sava ekonomiskā uh, dimensija, gan šī te vīna ražošana, kā tāda produkcijas ražošana, gan arī turisms. Vispirms par pašu vīna ražošanu. Gadu gaitā ir izstrādājusies teritoriālā specifika. Līdz ar to vīna ražotāji iekļaujas teritorijas kopšanas mērķu pildīšanā. Ļoti skaidri parādās, ka pat jaunākās Eiropas Savienības dalību valstis ir ieviesuši šo te uh, vīna nozares eh, politika, kas ir tipiska Eiropas Savienībai un kvalitatīvi pacēlušas vīna ražošanu savās valstīs augstākā līmenī. Vīna nozare palīdz saglabāt daudzveidību, kas eh, nav uh, viss kaut kāds šķērslis, bet milzīgi liela bagātība, kas tiek piedāvāta gan Eiropas patērētājiem, gan arī eksportam. Eiropieši ir nobežījušies par eksporta iespēju samazināšanos pasaulē. 20 miljārdi eiro ir tas ieguvums, ko pelna vīna nozara katru gadu. Tas ir, tā ir tā nozara, kas Eiropai e, palīdz saņemt pēļņu ārzemē, ārzemju valūtās. Un tā ir konkurētspējīga nozara. Jūs ļoti labi pasvītrojāt vienu no uh, problēmām, proti, ka mēs nevaram šo sistēmu paturēt patreizējā izskatā, jo stādē, stādīšanas tiesību patreizējā prakse ir pretrunā ar konkurences noteikumiem. Un tādēļ nav šaubu, ka šobrīd ir nepieciešams pārveidot, mainīt šīs stādīšanas tiesības, tā lai mēs ieviestu patiesi eiropeiskus noteikumus, pat ja tie tiktu decentralizēti ieviesti. Un es ļoti labprāt arī ņemtu vērā šīs idejas, strādājot jautājumā par tirgus kopīgo organizāciju. Paldies par uzmanību. Paldies Dantēn kungam. Nākamā runātāja Erans Garsīs kundze. Pues, eh, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties ekspertiem par prezentāciju par stādīšanas tiesībām. Gribu jums pateikties arī par to sēdi, kas notika vakar vakarā. To organizē Eiropas Tautas partija. Mums saka, ka esot jāatsakās no stādīšanas tiesībām, bet tas nenozīmē, ka mums ir nepieciešama kaut kāda ārēja iejaukšanās šajā sektorā. Mums ir jādomā par to, vai vīna nozara būs spējīga tikt galā ar jebkādiem zaudējumiem, kas ne, neapšaubām iestāsies, ja mēs mainīsim sistēmu. Stādīšanas tiesības gadu gaitā ir parādījušas, ka tās ļoti noderīgas, vairāk nekā vienā veidā. Pirmkārt, tās palīdz plānot ražošanu. Tas ir ekonomisks paņēmiens un komerciāls paņēmiens vīna nozares regulēšanai un vīna ražošanai dažādos uzņēmumos. Stādīšanas tiesības ir sevi pierādījušas kā ļoti labu mehānismu kvalitatīvo vīnu reklamēšanai un mārketingam. Mums ir daudz un dažādi speciālie vīni, teiksim, zaļie vīni un Grieķijas vīni, daudz un dažādi specifiski dalību valstu vīni. Tātad stādīšanas tiesības ir instruments, kas var tikt izmantots vairākos veidos no ekonomiskā viedokļa. Ir cilvēki, kas kritizē spekulāciju un cenu svārstības. Viņi to sasaista ar stādīšanas tiesību sistēmu. Es domāju, ka šo argumentu mēs varam apgāst, ja ņemam talkā pēdējā laika ekonomisko analīzi. Šī analīze liecina, ka Eiropas vīna eksports ir palielinājies, bet tāpat laikā ir mazākas, mazāk iespēja mūsu rīcībā, ko mēs varam izmantot sarunās, kā spiedienu radīšanas iespējas. Ir daudz un dažādi komerciālās regulēšanas instrumenti, kas ir mūsu rīcībā ko mēs varētu izmantot. Šeit tiek runāts par liberalizācijas ilgtermiņa ieguvumiem. Es domāju, ka ir ļoti daudz, ko mēs zaudēsim, ja liberalizācija notiks 2015. gadā. Nu, piemēram, uh, vīna lauki varētu tikt uh, izvesti no Eiropas Savienības, varētu būt tā, saukta, tā sauktā dislokācija, kuras sekas varētu būt dramatiskas jo visnabadzīgākā augsne reizēm ļoti labi nodar tieši vīnogu audzēšanai. Ja šajos reģionos nevarētu audzēt vīnogas, tad notiktu pārtukšņošana ļoti īsā laikā, bet pret pārtukšņošanos mums ir jācīnās, izmantojot Eiropas fondus. Es domāju, ka tas ir ļoti nopietnas drauds. Mēs nedrīkstam sasteigt savus lēmumus, tādējādi izraisot šādu vidas katastrofu. Bez tam tās nav vienīgās problēmas. Varētu rasties arī sociālās problēmas, bezdarbs ekonomiskā lejupslīde daudzos Eiropas reģionos. Šajā uh, Finanšu krīzes apstākļos tas nebūtu nav vēlams. Es domāju, ka stādīšanas tiesības ir jāpatur, tāpat kā iepriekš ražotājiem mm, tās ir pilnībā jānodod viņu rokā, un sabiedriskām iestādēm ir jārīkojas kā tādam neatkarīgam tiesnesim. Stādīšanas tiesības palīdz iegūt ilgspējīgu attīstību un izaugsmi, tās palīdz darboties eh, vīna ražotājiem, tās palīdz ieviest līdzsvaru starp pieprasījumu un piedāvājumu šajā nozarē. Eiropas parlaments vienmēr ir aizstāvējis stādīšanas tiesību esamību. Tagad iespējams notiks uh, nostājas maiņa lauksaimniecības padome attiecībā uz šīm tiesībām. Daudzi ministri šobrīd gan domā par to, ka viņi varētu atbalstīt stādīšanas tiesību pastāvēšanu. Komisārs Čološs par to runā Eiropas parlamenta plenārsēdē. Redzēsim, kāda būs komisijas nostāja. Mums ir jācenš strādāt pie šī jautājuma, cenšoties palikt optimistiskiem. Nedrīkstam runāt tikai no ekonomiskā viedokļa vien, nē. Vīna nozara palīdz sakopt mums lauku teritorijas, vīnaudzētāji ir ļoti iecienīti tradīciju kopēji Eiropas laukos, un tas ir ļoti būtisks kopējais lauksaimniecības politikas pīlārs. Paldies! Nākamais runātājs Mārtiņš Hauslings. Jā, es habe mich weitgehend beiden Vorrednern an. Es varu pievienoties kolēģiem. Es ļoti priecātos, ja komisija paziņotu, ka tā savus uzskatus par stādīšanas tiesībām vēlreiz apsvērs. Pagaidām jau tikai komisija mm, iestājas par liberalizāciju un saskata tajā tikai priekšrocības. Manuprāt, padomē tagad eh, viedokļi ir mainījušies. Tagad visi vīnu ražojošie, eh, vīnu ražojošās valstis vēlas stādīšanas tiesības paturēt. Tagad ir skaidri signāli. Uh, Mums jāizsakās skaidri un gaiši par stādīšanas tiesību saglabāšanu, citādi mēs vienkārši neievērojam realitāti. Un centrālais elements jūsu pētījumā, un tas arī nevienu nepārsteidz, eh, likvidējot eh, stādīšanas tiesības eh, rastos milzīgs spiediens tirgumu. Un tad eh, visi tie, kam būtu šis spiediens, lūgtu finansiālo palīdzību no Eiropas Savienības. Eh, būtu tieši tā kā piena sektorā, un nodokļu maksātājiem būtu jāmaksā vairāk. Es īsti nesaprotu argumentu, tad eh, vīna ražotājiem jāpārorientējas uz citām realizācijas uh, formām, bet ko tad viņš var izdarīt, ja viņam ir šie vīna lauki un nekā cita? Nu, daudz alternatīvu es tur nesaskatu, tā nav iztēlastīga ražošanas nozare. Līdz ar to es vēlētos, lai komisija mainītu savu skatu punktu. Ir arī iespējas to darīt. ja komisija teiktu, mēs eh, tomēr regulēsim tirgu, nevis iesim pilnīgu liberalizācijas ceļu, mēs noteikti palīdzētu lauksaimniekiem, piedāvāt viņiem perspektīvu, viņiem un Eiropai. Šeit komisija tiešām nevajadzētu eh, būt um, tik nelokāmai. Paldies, Hāzlinkar kungam. Klāstas kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātā kungs. Grūti jau ir paredzēt nākotne. Ne, tas arī bieži neizdodas. Un... Bet uh, interesanti sekot līdzi jūsu diskusijai. Vispār jau es piekrītu secinājumiem šī dokumenta beigās. Tātad eh, risks. Uh, atsakoties no stādīšanas tiesībām daudz lielāks, nekā ja mēs eh, tās saglabātu. Un no šī pētījuma izriet, ka labāk eh, tomēr šīs tiesības ir saglabāt. Eh, vidū te varētu vēl uzdot dažus jautājumus, kā jūs nonākat pie šiem secinājumiem. Jūs sakat, liberalizācija izdarītu spiedienu, palielinoties vīna lauku platībām, bet šīs platības arī varētu tikt pārceltas citur, es teiktu, un um, tas būtu spiediens uz uh, tradicionāliem vīna ražošanas reģioniem un visu liberalizējot. Tad daži ražotāji, uh, kuriem Geogrāfiski nosacījumi ir sarežģītāki, varētu doties tur, kur šie nosacījumi ir eh, vienkāršāki, un tas eh, tā ir tāda liela jautājuma zīme. Man interesē pagadam, kurš eh, pie šī pētījuma ir piestrādājis, kādi eksperti tika piesaistīti. Mums Vācijā, piemēram, ļoti skaidrs režims vindarītājiem ir jāziņo, cik viņi iestādēs, cik viņi iz, izcērta, cik gadus ilgi viņi drīkst ražot, viss ir regulēts. Viss ir skaidrs, un līdz ar to man ir jautājums par šo pētījumu, vai vīna likumdošana atšķiras Eiropā. Uh, būtu atšķirīgi no nacionālas likumdošanas, un vai ir iespējas šo likumdošanu padarīt efektīvāku. Un tā, lai tā tiešām efektīvi darbotos. Ir pienācis laiks to darīt. Šeit izlasot jūsu ziņojumā, teiksim, ja liberalizēsim, no, sanāks pārprodukcija un uh, būs uh, jāvienojas par pretpasākumiem. Nu, to mēs nevarēsim izskaidrot nedz lauksamniekiem, nedz uh, patārētājiem, ka mums notiktu šāds regres, atgrieztos pie destilēšanas pasākumiem, pie uh, zaļo ogu novākšanas, tas eh, viss jau ir garam, to mēs jau tiešām varam nenodarīt. Tātad, eh, pieļaujot liberalizāciju, mums tiešām būtu jāievieš daudz pretpasākumu, un tas eh, nav vēlams labāk darīt to, kas mums līdz šim ir labi izdevies, un kas mums joprojām labi izdodas komisijai, taču mums jāpiekrīt šeit. Noslēgumā piekrīt jūsu secinājumam, labāk ir paturēt stādīšanas tiesības. Te varētu uzskaitīt vēl daudz argumentu. Šādā garā es ceru, ka komisija neies pret uh, padomu un parlamentu. Nevar vienkārši tā e, izsvītrot e, aspektu, kas ir e, ārkārtīgi būtisks vīna sektoram, reģioniem, turismam, ekonomikai galu galā. Es ļoti ceru, ka komisija ieklausīsies mūsu vārdus un jūsu pētījumā. Paldies! Grazie, profesoresa Tomarici, par la presentazione di questo studio. Che... Paldies! Paldies ekspertiem par šo te pētījumu un profesorai paldies par runu. Domāju, ka jūs ļoti labi izcēlāt dažus no problēmu jautājumiem, kas saistīti ar stādīšanas tiesību pārvaldīšanu. Kā klāsas kundze pareiz teica, ir daži veidi, dažādi veidi, kā var menedžēt šīs sistēmas. Jūs jau pieminējāt dažādus variantus. Viss atkarīgs no elastības. Ir atsevišķas valstis, kas ļoti stingri skatās uz tiesību nodošanu no viena reģiona citam, bet ir citas valstis, kurās tas eh, notiek tiešām neierobežotā un vienkāršākā veidā, bet tā nav vienīgā atšķirības starp dalību valstīm. Mūsu komitejā mēs uh, esam jau par šo jautājumu debatējuši. Ja tiek ierobežotas no, stādīšanas tiesību nodošanas iespējas, tad sistēma kļūst ārkārtīgi iesīkstējusi. Elastīgums, ar kādu tiesības tiek nodots no viena reģiona citam, tika piedāvātas kā viena no iespējām, kā attīstīt šo mūsu sistēmu. Šāda brīvāka pieeja nodrošina elastību. Ja mēs runājam par kopējo teritoriju, kas tiek izmantot vīna audzēšana Eiropas Savienībā, tad mēs redzam, ka šī teritorija samazinās. Varbūt tāpēc mums ir jādomā par elastīgumu un par to, kāda līmeņa elastību vēlamies. Šķiet, ka tieši palielināts elastīgums varētu piedāvāt gudru risinājumu un nevis atteikšanās no stādīšanas tiesību sistēmas pavisam. Viena lieta, ko profesors šeit uzsvēra, ir caurskatāmības trūkums vīnu nozarā. Es domāju, ka tā ir taisnība. Es esmu Itālijas pārstāvis un runāju no savas pieredzes ja mēs paskatāmies, kas notiek ar stādīšanas tiesībām Sicīlijā uh, un citos Itālijas reģionos, mēs redzam, ka stādīšanas tiesību cenas ir trīskārt pieaugušas, un šī, šī te nauda nenonāk zemnieku kabatās, nē, bet vidutāju kabatās. Es domāju, ka sabiedrisko izsoļu uh, opcija ir vēlamākais tirgus regulējums šeit. Piekrītu profesorai šajā ziņā. Jo caurskatāmāks būs tirgus, jo labāk. es domāju, ka par šo opciju mums jādomā ļoti nopietni. Paldies! Paldies, Lūlings kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka vakar vakarā mani patiešām e, ļoti patīkami iespaidoja Francijas lauksaimniecības ministra teiktais. Dantēna kungs jau šeit izdarījis kopsavilkumu par to, ko ministrs teica par vīna sektora veselību Eiropā šobrīd. Mūsos radās jautājumi, kādēļ Eiropa vēlas ieviest nepārāk pārdomātus pasākumus. Ja mēs paskatāmies visus šos pētījumus, mums jānonāk pie šāda secinājuma. Eiropa cenšas destabilizēt šo sektoru, kas darbojas tīri labi. Mums jau pietiek tādu nozaru Eiropā, kuri slikti darbojas. Kāpēc mēs ķeramies klāt pie sektora, kurš darbojas labi? 2007. gadā tika izgudroti pasākumi, kas nebija visnotaļ pamatoti. Tie bija liberalizācijas pasākumi. Negribu atkārtot visu to, kas par šo tēmu jau ir runāts. Es domāju, ka pēc tam, kad esam noklausījušies daudzu profesionāļu, ekspertu un politiķu viedokļus. Esam izlasījuši pētījumus par šīm problēmām. Pēc visa tā, es domāju, ka mēs e, visi varam vienoties par zināmiem secinājumiem. Mums ir teikts, ka ir nepieciešams liberalizēt stādīšanas tiesības, tādēļ, ka ir nepieciešams palielināt uzņēmumu apjomu bet ir pētījumi, kas pierāda, ka uzņēmumu lielums nav sinonīms mēroga ekonomikai un ekonomiskās izaugsmas garantijām. Mums ir teikts, ka stādīšanas tiesības esot pārāk dārgas. Bet ir pētījums, kurā mēs redzam pierādījums, ka stādīšanas tiesību cenas būtiski nemaina vīnogulāju cenas. Ir, protams, izņēmumi, bet visumā tas tā ir. Tāpat ir skaidrs, ja mēs izmantojam stādīšanas tiesības tādā brīvākā veidā, liberālākā veidā, tas nebūtu neļauj mums izvairīties no pārprodukcijas. Loāras ielajā mēs esam redzējuši jau, ka šī te liberalizācija nekādā gadījumā nepalīdz pārprodukciju novērst. Mēs redzam, ka konkurenti nebūtu necenšas regulēt savu vīna tirgu, it īpaši konkurenti jaunajā pasaulē, proti Dienvidamerikā. Un viņi rada vēl lielāku līdzsvaru trūkumu līdz ar to pasaules tirgu domāju, ka šī stādīšanas tiesība sistēma nav radu, radījusi tādu pārlieku stīvumu vīnu nozarē. Nē, drīzāk tā ir palīdzējusi aizsargāt tos reģionus, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Tātad ir daudz un dažādi problēma jautājumi šajā jomā. Es domāju, ka mums principā ir jāizsakās par to, ka tiek paturētas stādīšanas tiesības. Jo mūsu rīcībā ir ļoti daudz labu argumentu, lai paturētu šo sistēmu. Neatkārtošu tos visus. Bet tāpat laikā tas nenozīmē, ka mums nav problēmu ar šo te stādīšanas tiesību praktiskās lietošanas mehānismu. Ir problēmas ar sistēmas efektivitāti, ir arī stādīšanas tiesību nodošanas sistēma, kas varbūt nedarbojas optimāli. Mums vajadzētu teikt tā, principā vēlamies paturēt stādīšanas tiesību sistēmu, bet mums jābūt gataviem pārskatīt dažādos aspektus un problemātiskos jautājumus, lai stādīšanas tiesības visos reģionos un valstīs būtu piemērots tirgus regulēšanas instruments, jo tieši tāds mums ir vajadzīgs. Domāju, ka nav nekādas jēgas mēģināt pretnostatīt mūsu vīnu lētajam attīstības valstu vīnam. To mēs nekad nevarēsim izdarīt. Mūsu vīns ar mūsu ražošanas izmaksām nevarēs tādā veidā konkurēt ar šiem lētajiem vīniem. Pie mums ražo kvalitatīvus vīnus. Un nav šaubu, ka pasaulē ir pieprasījums pēc kvalitatīviem vīniem. Un šajā jomā mēs ļoti labi konkurējam. Mēs esam ļoti lieliski eksportētāji, mēs arī ļoti labi paši patērējam kvalitatīvos vīnus. Domāju, ka tāds secinājums mums jāizdara. Mums jābūt gataviem pateikt, ka principā paturam stādīšanas tiesību sistēmu, bet esam gatavi debatēt par visiem jautājumiem, kas saistīti ar struktūru, mehānismu, efektivitāti, stādīšanas tiesību nodošanu. Domāju, ja mēs rīkosimies šādi, tad nav šaubu, ka varēsim pārliecināt arī Eiropas komisiju. Komisija nav pamatojusi savus lēmumus. Domāju, tiešām viņi nav nopietni pārdomājuši šos pasākumus pirms to piedāvāšanas. Domāju, ka komisija ir jāatgriežas pie šiem priekšlikumiem šajā jomā. Un komisija to arī darīs. Jo pavisam drīz mūsu viedokli aizstāvēs visas valstis. Mums pietrūkst vēl kāds 30 balsis, lai mēs iegūtu vēlamo balsu pārsvaru padomē. Čološkungs neapšaubām vēlas šo vairākumu, viņš piekrīt mūsu argumentācijai. Es vienmēr Čološkungam saka, saku, ka komisijai ir iniciatīvas monopols. Ja komisija nevēlas uzņemties iniciatīvu, tad to darīsim mēs jo tagad Eiropas parlaments daudz vairāk iesaistīts koplēmumā. Dantēna kungs un tāpat arī daudz citi mēs esam gatavi iesniegt vajadzīgos grozījumus, lai pārskatītu šīs liberalizācijas idejas, jo tās ir tiešām ekstrēmas. Mēs esam gatavi veidot Eiropas Savienībā tādu stādīšanas tiesību sistēmu, kas atbilst vajadzībām. Un galvenais ir jāizvairās no nevajadzīgām sociālām, ekonomiskām, vides sekām, ko mēs vēl vispār nezinām, cik dārgas tās būs. Es vienmēr saku, ka ne jau KLP būs pārāk dārga, pārāk dārga būs KLP neesamība, tā būs neizmērojama dārga un tā novadīs mūs pie katastrofas. Nobeigumā gribētu izteikt cerību, ka mēs šeit šajā komitejā varēsim vienoties par to, ko es šeit mēģināju aprakstīt un kam piekrīt arī Dantēna kungs. Paldies! Thank you, Ms. Luling. Paldies, Lulings kundze. Došu vārdu ar Dēnu kungam. Ar Dēnu kundzei. Grazie, il mio nome è Roberta Sardone. <laughs> e, Paldies, mani sauc Roberta Sardone. Paldies priekšsēdētājam. Paldies visiem deputātiem par komentāriem un ieguldījumu debatēs. Es domāju, ka tas viss mums palīdzēs tad, kad mēs izstrādāsim pētījuma galīgo versiju. Gribētu paturpināt vai mēģināt atbildēt uz dažiem konkrētiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Kā mēs nonācām pie secinājuma, ka liberalizācijas process ir saistīts ar riskiem, ar tādiem riskiem kā pārprodukcijas saražošana un vīna, vīnogulāju teritoriju paplašināšanos. Nu, mēs analizējām divus attīstības modeļus un salīdzinājām tos. Analizējām dažādas tendences pasaulē un arī vīnu lauku platību attīstību. Mēs analizējām vīna ražotāju reakcijas uz dažādām, dažādiem scenārijiem. Pirmais modelis bija tāds, mm, kad vīnu, ra, vīnu nozara attīstās bez kontrolas mehānismiem. Šāds modelis pastāv daudzās, Eiropa, daudzās valstīs ārpus Eiropas. Šīs valstis neievieš kontroli, tajās attīstība nosaka tirgus cenas. Tad, kad mainās cenas, mainās arī vīnoglājiem apstādīto teritoriju platība. Tāpat laikā e, izmantojām datu bāzi, kas mums lika domāt, ka vīna nozares peļņa ir lielāka nekā citās lauksaimniecības preču nozarēs. Tas nozīmē, ka liberalizācijas gadījumā notiktu produkcijas palielināšanās, ražošanas palielināšanās. Jo būtu jauni audzētāji zemnieki, kas mēģinātu sacensties šajā nozarē, un viņi sacenstos arī ar ražotājiem ārpus Eiropas. Tātad palielinātos ražotāju skaits, un palielinātos saražotā vīna apjoms. Tas tā tad ir pamatā mūsu secinājumiem. Savā prezentācijā es nepateicu, ka liberalizācija liberalizācijas process mums nepiedāvā nekādus līdzekļus kontrolēt ar vīnoglēm apstādītās teritorijas. Domāju, ka ļoti uzmanīgi jāskatās uz to, ka vienā teritorijā var mainīt audzētās kultūras ļoti strauji. Mūsu secinājumi analizē arī pagaidu instrumentus, kas tika lietot pirms 20 gadiem. Tie tika pretnostatīti pastāvīgiem instrumentiem. Es domāju, ka mums vajadzētu pārskatīt pastāvošās sistēmas noteikums, lai nezaudētu elastību. Ja sistēma tiktu atcelta, ja, ja mums tagad ir dilemma starp sistēmas pilnīgu atcelšanu un grozīšanu, tad tā ir tomēr laba iespēja iedziļināties šīs sistēmas būtībā. esošie noteikumi ir jāmaina tā, lai palielinātu stādīšanas tiesību caurskatāmību. Tieši tāds ir mūsu analīzes rezultāts. Mēs veicām pārskatu un pētījumu lielākajās vīnražojušās valstīs. Intervējām vīnaudzētājus Portugālē, Spānijā, Itālijā, Francijā, Ungārijā un citur ņēmām vērā šo te iesaistīto pušu viedokļus. Ir, protams, atsevišķi veiksmes stāsti, kur gan administrācija, gan vīnaudzētāji šobrīd jau ir apmierināti ar esošo sistēmu. Bet visos gadījumos šī sistēma ir caurskatām. Pie viņiem jau tagad pastāv kaut kas līdzīgs stādīšanas tiesību nodošanas izsolēm. bet ir arī tādas valstis, kur tiesību nodošana ir pilnīgi pamesta novārtā. Tātad ir dažādi modeļi. Daži no tiem ir labāki, citi sliktāki. Labākie piemēri būtu jāizmanto pārdomājot tiesību sistēmu maiņu. Nav šaubu, kā ir arī dalību valstu īpatnības, kas jāņem vērā. Vīna sektors vienmēr ir bijis uzskatīts par unikālu savā ziņā KLP kontekstā. Par mūsu pētījumu rezultātiem un secinājumiem. Mums ir savi skaitļi, ražošanas izmaksas, kuras ietekmē stādīšanas tiesību izmaksas. Protams, ka ir iespējama mēroga ekonomika, taču tas nav vienīgais faktors, kas mums jāņem vērā. Tas ir viens arguments, bet ir daudz citi faktori un argumenti, kas arī ir svarīgi un jāņem vērā. Tas arī ir norādīts pētījumā, ka ir daudz un dažādu faktoru. Tie ir jāskata attiecīgajā kontekstā. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies par uzmanību. Interesting presentation for answer to the... Paldies par prezentāciju, paldies par atbildēm. the next point, yeah? Yes. Yeah. We are going to the next point of agenda. Nākamais punkts darba kārtībā ir uh, prezentācija, komisijas prezentācija par Eiropas inovāciju partnerību, jeb um, EIP. Kalpē reformas ietvaros, uh, kas uh, izceļ inovācijas eh, kā kaut ko, kas ir nepieciešams, lai sagatavotu Eiropas Savienības lauksaimniecību nākotnē. Komisija ierosina eh, palaist eh, inovāciju partnerību ar mērķi virzīt uz priekšu resursu efektīvu, ražīgu un zemu emisiju mm, lauksaimniecības sektoru. Šī lauksaimniecības inovāciju partnerība uh, ļautu sanākt kopā ieinteresētajām pusēm, lai padarītu iespējamu pētniecības un e, inovāciju īstenošanu praksē, un e, šī īstenošana un sadarbība tiek atbalstīti arī lauku reģionu attīstības regulā. Es tagad došu vārdu uh, komisijas pārstāvim Jerži Pleva kungam, kas prezentēs Eiropas inovāciju partnerību. Paldies priekšstādātā kungs. Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc pārtikas pieaug visā pasaulē un ka ir jāražo vairāk nekā mazāk, esmu laimīgs jums prezentēt uh, Eiropas komisijas paziņojumu par um, Eiropas inovāciju partnerību, kas skar lauksaimniecības um, ilgtspējīgumu, ko komisija pieņēma 29. februārī. Šis paziņojums uh, jāskata 2020 stratēģijas uh, kontekstā, jo EIP dos uh, ieguldījumu inteliģentajās, um, ilgtspējīgajās un um, iekļaujošajās um, um, politikās, kas uh, ir mūsu primārais mērķis. Kādi šeit būtu mūsu mērķi? Pirmkārt, 7, uh, plus 70% līdz 2050. gadam saskaņā ar FAO. Tas, uh, protams, uh, ietekmēs um, situāciju ar piedāvājumu tirgos. Eiropas Savienībai būs jārēģē, jo Eiropas Savienība ir viens no svarīgākajiem lauksaimniecības ražotājiem nu, pasaulē. Pagaidām mūsu ražīgums ir pieaudzis eh, par 20% desmit gadu laikā, bet eh, tas nav balstīts tikai un vienīgi uz esošajām tehnoloģijām. Uh, Ražīguma pieaugums bieži sasaistās ar eh, dabas resursu pāreksploatāciju un negatīvu ietekmi uz dabu. Pamat izaicinājums, kāds rodas lauksāniecībai nākamajās desmitgadēs, ir um, ražot vairāk un um, izmantot mazāk resursu, lai to darītu. Lai to darītu, mums nepieciešams um, mainīt pieju. Un, lai mainītu pieju, nepieciešama jauna stratēģija, jauna struktūra un jauna attīstība. Mani eksperti norāda uz deficītiem attiecībā uz inovācijām lauksaimniecībām. Tā ir savā ziņā plaisa starp no vienas puses lauksaimniecības pētniecību, no otras puses lauksaimniecības praksi un konsultācijām. Un tieši šeit Eiropas inovāciju partnerība spēlēs izšķirošu lomu. Tā uzlabos un vienkāršos informācijas apmaiņu starp uh, zinātniekiem, uzņēmējiem, lauksemniekiem, konsultantiem un administratoriem. Tā palīdzēs uh, ieviest innovatīvās uh, pieejas praksē, uh, un nodrošinās um, sistemātisku atgrieznisko saiti par uh, vajadzībām. Uh, šādi zinātniskā kopiena uzturēs ciešākus kontaktus ar uh, tiem, kas praktizē visas šīs lietas. EIP būs apziņā katalizators un tiks um, balstīta uz esošiem struktūrām, neko nedubultojot. Tā būs pievienotā vērtība, tā būs labi attīstītā politika, arī tiks izmantots eh, Eiropas Savienības eh, pētniecības un inovāciju ietvar programma, lai mm, uz to balstītu inovatīvo rīcību. EIP spēlētāji varēs izmantot innovatīvas pasākumus uh, attīstības politikā, lai ieviestu un aktivizētu operatīvās grupas, lai testētu un attīstītu innovatīvas risinājumus un lai izplatītu šo risinājumu augļus. Pamat pasākumi iekļauj zināšanu transferu, konsultācijas, investīcijas, fiziskajos aktīvos, biznesa attīstību un sadarbību. Runājot, runājot eh, par šiem aspektiem, pētniecība un inovācijām šeit ir izšķiroša loma, jo tā palīdzēs ātrāk iet uz priekšu. Mums ir paredzēti pilotprojekti, klasteru iniciatīvas, pārobežu iniciatīvas, demonstrācijas, modelēšana, palīdzība inovācijām uh, un inovāciju centriem. Šī, abas šīs politikas ir sastarpēji papildinošas. Lauku reģiona attīstības programmu pasākumi eh, bieži tiek īstenoti reģionos. Savukārt EIP ietu pāri robežam, lai līdzfinansētu pārobežu pasākumus Eiropas Savienības līmenī. Lai uzlabotu komunikāciju starp visiem spēlētājiem, nu, lai sasaistītu zinātni un praksi, uh, Komisija ierosina izveidot uh, specifisku tīklu, kas fokusētos uz inovācijām. Šis tīkls būtu pamatelements EIP. Tas veicinātu operatīvo grupu izveidi, atbalstītu viņu darbu ar semināriem, datubāzēm un helpdesk funkcijām. Tas arī palīdzētu nodrošināt efektīvu dialogu starp visiem lauksmēcības sektorā un zinātnisko kopienu. EIP vadītu augsta līmeņa vadības padome, kuras uh, dalībnieku skaitu noteiksim, lai strādātu pēc iespējas efektīvāk. Bet uh, šai padomē nebūs uh, lēmuma pieņemšanas pilnvaru. Šai padomei būs iniciatīvas tiesības, uh, lai izstrādātu, piemēram, stratēģijas. EIP, kā jau teikts, uh, tiks balstīta uz jau esošajām struktūrām. Par saturu un prioritātēm EIP Tās tiks noteiktas uh, caurskatāmā un elastīgā veidā, lai tām varētu piekrist visi. Jāņem vērā ražīgumu palielināšana, ilgspējīga resursu izmantošana, ekosistēma pakalpojumu uh, atbalsts, atbalsts uh, arī pārtikas drošumam un apgādēji drošai apgādai. Lauksaimniecības jomā EIP ir milzīgs potenciāls, lai dotu ieguldījumu inteliģentai, iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmē līdz 2020. gadam. Protams, ļoti, būtu ļoti labi, ja parlaments aktīvi piedalītos um, EIP izstrādē. Uh, piesaistot arī interesantus, lai kopīgi izstrādātu jaunus instrumentus. Komisijas vārdā es aicinu šodien parlamentu apstiprināt un atbalstīt EIP, kā tā ir aprakstīta komisijas paziņojumā. Komisija apzinās, ka šis atbalsts nenozīmēs pilnīgu piekrišanu visos aspektos attiecībā arī uz kalpē reformu, kur arī atrodams atsauces uz EIP. Nākamais solis būs šāds. Tiks um, nodrošinātas tīkla kapacitātes, tiks izveidota augsta līmeņa vadības padome, tai tiks piešķirts uh, mandāts, lai uh, sagatavotu rekomendācijas strateģisko plānu sagatavošanai. Komisija pagaidām domā par šīs uh, vadības padomu sastāvu. Savlaicīgi parlaments par šo sastāvu tiks informēts. Paldies! Thank you, Mr. Pleva, for your presentation. Now... Paldies Plevakungam par šo prezentāciju. Es ierosinu sākt diskusiju. Remras kundze, lūdzu. Paldies par EIP eh, e prezentāciju. Man šķiet, tas ir pareizes eh, ceļš eh, iet uz priekšu. Šādi mēs. Um, nodrošinām kontaktus starp zinātniekiem un lauksaimniekiem, jo aizvien biežāk tiek konstatēta plaisa šajā komunikācijā, teiksim, zinātnes eh, pētījuma rezultāti, kas praksē nav īstenojami, un ja šeit ir iespēja padziļināt šo dialogu, mēs eh, daudz ātrāk iesim uz priekšu un eh, varēsim praksē ieviest inovācijas kas mums um, nāks par labu, lai ražot vairāk. Jo pēc būtības um, zinātne jau apgalvo to pašu, kas notiek praksē. Vienīgais ar um, ieviešanu bieži rodas problēmas, um, jo grūti vienam otru saprast. Mm, bet šī programma palīdzēs komunikāciju uzlabot. Paldies! Tagad Holgera kungs. Paldies par prezentāciju. Es tā īsti nesapratu, par ko te ir runa. Es gribu visu izlasīt, un tad varbūt labāk sapratīšu, kā tas viss izskatīsies. Un pagadām tad skan diezgan teorētiski. Un praksē skatīsimies, vai tas izdosies. Sasaistīt dažādus pētniecības aspektus teiksim, zinātnē mums, piemēram, ir um, gēntehnoloģijas, um, mums uh, ir uh, pieprasējums pēc uh, ilgtspējīgas saimniekošanas, uh, kā tad to visu sasaistīsim. FAO teica, jūs mums pavēstījāt, ka mums jāražo par 70% vairāk. Uh, Nē, FAO tā īsti neteica. FAO teica, ja mēs neko nemainītu, tad mums būtu jāražo pa 70% vairāk, bet eh, tur pat iekavās rakstīts, tas tomēr nedarbosies. Līdz ar to mums jāražo ilgtspējīgi, mums kaut kas jāmaina ražošanas struktūrā. Mums jāiet eh, ceļš, ko ierosināt. Tas nenozīmē, ka šīs sistēmas ietvaros mums jāražo pa 70% vairāk. To mēs vienkārši nevaram atļauties. Thank you, Mr. Hosling. Paldies, Hosling kungam. Magines kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām gaidīju šo prezentāciju. Tā ir Ļoti interesanta ideja, interesanti atkal no jauna izgudrot divriteni. Daudzās dalību valstīs ir bijusi uh, zinātnes un pētniecības padomdevēja sistēma, uh, kas palīdz zemniekiem ņemt vērā jaunos izgudrojumus. Šī dalību valsts sistēma darbojās. Es nezinu, vai piedāvātais modelis darbosies. Mani maz drusciņi satrauc šī modeļa akademiskie pamati, bet pašos pamatos princips jau nav slikts. Tādēļ es esmu gatava atbalstīt šo koncepciju. Ja mums būtu labi zinātniskie pētījumi, mēs varētu tos tālāk nodot zemniekiem, būtu jau teorētiski labi. Es nezinu, kā tas darbosies praksē. Mēs neesam runājuši par budžetu. Es nezinu, vai tāds vispār pastāv vai ir atvēlēts. Mūsu pieredze ar inovācijas partnerību ir ļoti ierobežota. Uh, Es zinu, ka šobrīd eh, notiek kaut kāda inovācija novecošanas jomā, novecošanas un aktivizēšanas jomā. Varbūt kaut kādas mācības varam smelties no tās iniciatīvas. Es eh, vēl neesmu gluži pārliecināta par to, kā praksē darbosies šī iniciatīva. Kā jau teicu, pašos principos to atbalstu. Uh, esmu ilgi strādājis šajā komitejā, un es zinu, ka ir problēmas ar pētījumu nodošanu zemniekiem, ar jaunāko atklājumu nodošanu praktiķiem. Varbūt šī inovācija partnerība varētu būt uh, palīdzošs mehānisms. Principā tādēļ to atbalstu, gaidu sīkākas detaļas, detalizētu pamatojumu tam, kā tieši tas darbosies praksē. Pār. No more, more. Paldies, Maginas skundze. Vairāk neviens nav pieteicies debatēt. Plevs kungs, varbūt jūs gribat izteikt eh, kādus secinājumus un atbildēt uz jautājumiem, kas šeit izskanēja. And... Paldies par komentāriem un priekšlikumiem. Esmu priecīgs par to, ka kopumā ideja par šo paziņojumu jums šķiet simpātiska. Jūs to labi uzņēmāt pašā nosaukumā, tātad paziņojums, tiek izmantots vārds ilgtspējība, tātad ne tikai raž, ražīgums, bet arī ilgtspējība. Tas jau pasvītro to, ka mūsu mērķis ir ne tikai celt ražīgumu, bet arī paturēt to augstā līmenī. Pilnībā piekrītu tam, ka tie skaitļi, ko es minēju, kā potenciālais 70% pieaugums pieprasījumam pēc pārtiks produktiem ir tāds tentatīvs skaitlis. Tas nav precīzs skaitlis. Taču jau šobrīd ir vērojams pieprasījuma pieaugums. Eiropas Savienībā attiecīgi jārēģē, un šai reakcijai jābūt ilgspējīgai. Un tas ir šīs pieejas pamatā. Šajā kontekstā gribētu teikt, ka bioloģiskā lauksāmniecība un ļoti kvalitatīvu preču ražošana iegūst pavisam jaunu nozīmi. Šie jaunie, ja šī jaunā pieeja piedāvās viņiem jaunus instrumentus. Šeit izskanēja bažas par budžetu. Nav vajadzīgs nekāds īpašs budžets, jo šī iniciatīva Galvenokārt iekļaujas pieejā no lejas uz augšu. Šīs iniciatīvas mērķis ir radīt tādu kā starpfāzi vai interfeisu starp zinātniekiem un pētiekumiem, eh, pētniekiem, eh, konsultantiem, eh, nevalstiskām organizācijām no vienas puses un lauksaimniekiem no otras puses, ar mērķi piedāvāt lauksaimniekiem jaunākos zinātnisko pētījumu rezultātus un nodrošināt arī atgrieznisko saiti no lauksaimniekiem pie zinātniekiem. Tas ir tātad galvenais šis komunikatīvais mērķis. Protams, šiem pasākumiem būs budžets, ko varēs izmantot no lauku attīstības projektiem. Operatīvās grupas to varēs izmantot. Mēs domājam, ka tiks radīts šādas operatīvās grupas – jaunās pieejas ietvaros. Vēl šajā kontekstā gribu piebilst sakojošo. Viss šī iniciatīva nav akadēmiska. Mēs nevēlamies veicināt jaunus pētījumus. Nē, mēs vēlamies labāk izmantot esošās zināšanas un esošo pētījumu rezultātus, lai palīdzētu visām iesaistītajām pusēm gan zinātniekiem, gan arī zemniekiem. Tātad mēs nepiedāvājam jaunu akadēmisko pieeju, nemēģinam vērst uzmanību uz kādām īpašām tehnoloģijām vai tam līdzīgi. Lauku attīstības programmu līdzekļi varēs tikt izmantoti investīcijām jaunos projektos, piemēram. Mūsu pieeja nav akadēmiska arī tādēļ, ka mēs vēlamies to izstrādāt pēc iespējas elastīgāku, tieši tādēļ runājam ar visiem partneriem, ieskaitot arī Eiropas parlamentu. Ceram, ka partneri mums palīdzēs uzsākt praktisko šo izēju realizāciju. Tādēļ šī te vadības padome tiks veidota ar mērķi izstrādāt šīs pieejas pamatvirzību un pamatīdais. Paldies par uzmanību! Ah, Thank you, Mr. Pleva. Paldies Plevas kungam. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. un tas ir 17. darba kārtības punkts - referentu iecelšana. Jāsaka, ka šodien mums nav paredzēts šo jautājumu risināt. Tālāk. Nākamās sanāksmes diena un laiks. Nākamā sēde notiks 27. martā no pulksten 15. līdz 18.30 Briselē. Tā ir otrdiena, 27. marts. Līdz ar to šīs dienas sēde ir beigusies. Paldies par uzmanību. Šī sēde ilga divas dienas. Lielas paldies visiem kolēģiem, kas tajā piedalījās. Lauksaimniecības komitejas sēde līdz ar to beigusies. Paldies! All for all.